Morning, ladies and gentlemen. I like, I want to start. Dāmas un kungi, vajadzētu sākt mums darbu, taču parasti mēs sākam ar referentu uzstāšanos. Un tad šobrīd eh, man jautājums, kas man būtu jādara? Vai būtu iespējams sākt ar nākamo punktu? That's a possibility to... Oh, ah, all okay. Yeah. <laughs> Searching. I'm on the floors. No. Welcome, ladies and gentlemen. Sveicam jūs, dāmas un kungi. Wir haben heute. Labrīt. Šodien mums atkal ļoti liela, plaša darba kārtība. Tur daudz punktu, kas jāpārunā. Mm, tie visi ir ļoti svarīgi punkti. Mums ir divi uzdevumi, ar ko mums jātiek galā līdz desmitiem, jo desmit sāksies balsošana. Es labprāt sākšu ar pirmo darbu kārtības punktu. Un kolēģe, ziņ, referente, es varu runāšu drusku lēnāk, došu viņai vārdu, Romāna Jordana Cizlēja, lūdzu, uzsāciet um, Herbert. Paldies, Herbert. Veste, dragi kolēģi, ja Evropska komisija. Kā kolēģi jūs zināt visi, Eiropas komisija 2010. gada novembrī iesniedza priekšlikumu padomas direktīvai par radioaktīvo mm, degvielas uh, eh, uh, eh, apstrā, pārstrādi. Un komisija jau bija sniegusi kopīgo priekšlikumu divām direktīvām, kodoldrošības direktīvai un direktīvai par uh, atkritumu uh, pārstrādi. Tā bija tā saucamā kodola pakete, tajā laikā tā tika noraidīta. Direktīva par kodoldrošību tika apspriesta vēlreiz parlamentā un uh, pēdējā sasaukuma beigās e, parlaments direktīvu pieņēma. Šobrīd mums ir direktīvas priekšlikums par radioaktīvo uh, atkritumu apsaimniekošanu. Kāpēc direktīva 203 tika noraidīts? Galvenā kritika izskanēja par to, ka direktīva neņem vērā uh, subsidiaritātes principus. Tāpat arī bija atsevišķas citas domstarpības. Viena norādīja, ka direktīva veicināja kopēju investīcijas sistēmu. Dalībvalstis uzskatīja, ka prasība šādām aktivitātēm finanšu ziņā pārāk striktas. Tad vēl viens jautājums, kas netika visai labi uztverts, bija tas, ka direktīva paredzēja ļoti skaidrus termiņus, lai izveidotu eh, izgāstos. Un eh, šeit termiņi bija 2018. gads, eh, pat viss vislabāk attīstītā šējumā nebūtu spējīgi sasniegt šo mērķi. Tā bija attiecīgajā gadījumā Somija. Tāpat arī tika paredzēts inspekcijas, ko noteiktu komisija pār nacionāliem regulatoriem. Ekspertu uh, Komisijai tas būtu bijis jādara, savukārt dalība valstis uzskatīja, ka tas pārkāpj subsidiartātes principu gatavojoties eh, paketes pieņemšanai, eh, lietas neritēja tik veiksmīgi, taču es domāju, ka kopējā situācija ir uzlabojusies. Notika nu, daudz diskusiju šajā sakarā, kuras, eh, kuras apstiprināja to, ka radioaktīvo atkritumu apsaimniekošana ir nepieciešama. Tas, tas tika apstiprināts dažādos fórumos, tam tika sagatavot īpaša darba grupa. Tik tālu par ievadu. Tagad pāris vārdi par darba metodēm. Jūs noteikti zināt, ka direktīvas priekšlikums ir balstīts uz Euratomu eh, līgumu. Un tas ir iekļauts eh, konsultāciju procedūrā. Parlamentam ir uh, konsultatīvu lomu, taču es gribētu sagat piedāvāt sagatavot ziņojumu ar grozījumiem, tā it kā tas būtu likumdošanas ziņojums. Es piedāvāju ziņojumu apspriest 31. martā. Vakar es prezentēju saviem kolēģiem un referentiem, ko visu pilnu grafiku. Ir paredzēts, ka jūnija otrajā plenārsēdē notiek balsojums. Ungārijas prezidentūra tomēr lūdza man šo datumu pārcelt uz vēlāk, jo Ungārijas prezidentūra vēlas apspriest direktīvu prezidentūras laikā un pabeigt procedūru. Tāpat arī man vajadzētu konsultēties ar ēnu referentiem un priekšsēdētāju Roilu, lai redzētu, vai ir iespējams Eh, pārcelts eh, balsojuma itre komitejā no 26. uz 9. maiju, lai balsot varētu jūnija plenāra sēdē. Tas eh, nozīmētu to, ka būtu nepieciešama papildus itre komiteja sēde, lai šo jautājumu varētu apspriest. Taču varētu būt noderīgi mazliet pagaidīt, pirms mēs lēmumu pieņemam, lai būtu skaidrs nostājas pašiem un savā komitejā mums, un lai mēs redzētu, cik daudz laika mēs atvēlam risinājumu rašanai. Tāpat arī mums ir jāizvērtē tas laiks, kas ir nepieciešams konsultācijām ar padomi. Mums ir nepieciešama efektīva sadarbība. Ja mums tas izdosies, tad būs iespējams Eh, datums pārcelt eh, mazliet tuvāk. Uzklausīšana nenotiks, jo tāda notika jau decembrī. Tagad daži vārdi par direktīvas priekšlikumu pašu par sevi. Direktīvas mērķi bija trīs. Pirmais no tiem - visas dalībvalstis pieņem likumus attiecībā uz radioaktīvo atkritumu apsaimniekšanu. Otrkārt, izmaksas šādai apsaimniekošanai. Piekrīt tai pusē, kura apsaimnieko. Un trešais dažādas iespējas e, ies pārskatīt likumdošanu dalībvalstīs. Tālāk nākamais jautājums par konkurenci enerģijas tirgu, lai to varētu nodrošināt radioaktīvu atkritumu uh, uh, radītājs iegulda savus e, materiālos līdzekļus, kuri pēc tam tiek izmantoti apsaimniekošanā. Tāpat arī tas, ko rada radioaktīvos atkritumus, sēdz gala produkta apsaimniekošanas uh, izmaksas. Gala produkts ir enerģija, kas tiek pārdot eh, brīvajā tirgū. Tādējādi tas dotu iespēju nodrošināt godīgu, taisnīgu konkurenci starp eh, enerģijas ražotājiem, elektrības ražotājiem tirgū. Nākamais mērķis ir saistīts ar um, piemērojamajiem pasākumiem, pienākumiem infor, sniegt nepieciešamo informāciju. Komisijai ir jābūt informācija kontrolēt procesu un kontrolēt, kā sistēma tiek ievērota. E, programmas prasības ir obligātas, un tāpēc komisijai būs tiesības nepārtraukti kontrolēt to veidu, kā dalībvalstis īsteno savas aktivitātes. Direktīva aptver visu apsaimniekošanu radioaktīvajiem atkritumiem un izmantotai degvielai civiliem mērķiem. Tā neatiecas uz eh, kodolnozari un eh, kalnrūpniecību šeit mēs vēlamies izvairīties no dubultošanās ar citām direktīvām, piemēram, ar direktīvu, kur skata radioaktīvo kalnrūpniecības atkritumu apsaimniekošanu. Bolj natančno direktīvā. Uh, Tagad konkrētāk runājot. Šī direktīva ievieš arī kompetentu regulatīvo lēmēju iestādi. Papildus tam uh, Uh, par drošību atbild licences turētājs, un direktīva pieprasa arī e, apmācības prasības. Ir īpašs pāns attiecībā uz caurskatāmību. Direktīva pieprasa, lai katra dalībvalsts sagatavotu nacionālu programmu. E, tiek norādīts arī programmas saturs, ir tā saucamie drošības gadījumi, drošības izvērtējumi, izvērtējumi, ko nosaka direktīva drošības ziņā, un arī prasība pēc adekvātiem finanšu resursiem. Tagad mans pirmais direktīvas novērtējums. Manuprāt, ir ļoti noderīgi, ka šāda direktīva mums ir apspriešanai. Es domāju, ka tā ir sagatavota labi, ņemot vērā to, kas ir šobrīd pieņemami. Tomēr es vēlētos lai atsevišķos punktos direktīva būtu stingrāka. Atsevišķās vietās šķiet tā ir pārāk brīva, vaļīga un citos punktos prasības man šķiet pārāk striktas, ņemot vērā pašreizējo situāciju. Tāpat arī es gribētu piedāvāt dažas papildu definīcijas, kuras pietrūkst. Piemēram, Eh, jau kodola atkritumu definīcija pati par sevi būtu jāapspriež, un arī mums ir jā, jālemj par procesa reversibilitāti šajā sakarā. Tāpat arī direktīvā ir runa par piemērotiem un pienācīgiem cilvēku resursiem un apmācību. Nekādu īpašu prasību nav izpētes un attīstības aktivitātēm. Papildus tam Direktīva nosaka arī to, ka ir jābūt adekvātām zināšanām radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanā. Taču tā, tas pats attiec uz izlietoto kurināmo, bet uh, Nav nekas minēts par uzraudzību. Es domāju, ka šeit nav īsti labs līdzsvars ar pārējām teksta daļām, tāpēc mums vajadzētu pārdomāt, kā mēs varētu atsevišķas šī e, punkta daļas pārformulēt. Dažas vairāk attiec uz kodoldrošības direktīvu nekā uz šo te direktīvu. Un nu, ņemot vērā iepriekšējo parlamentu darbu attiecībās finanšu resursiem un to, ko mēs esam pieņēmuši, es domāju, ka šajā aspektā direktīva ir pārāk vāja, taču mums ir savā darbā jābūt realistiskiem. Mēs, mums nevajadzētu sagatavot vienkārši vēlmju sarakstu, bet gan pieņemt to, kas ir pieņemams šajā brīdī un kas ir reāls šajā brīdī. Tālāk runājot par caurskatāmību. Komisija ir pārdomājusi, kā iekļaut sabiedrību. Mums ir jādomā, vai caurskatāmība nozīmē vairāk nekā, nekā minētais, un mums vajadzētu iekļaut arī definīciju sadarbība ar sabiedrību eh, saskaņā ar ārhus konvenciju. Un tie, kur ir atbildīgi par šiem lēmumiem, tiem ir jābūt pilnvarotiem šādus lēmumus pieņemt. Uh, Tas viss nav e, gluži skaidri tekstā norādīts. Tāpat arī runa par iespējamām e, vienošanām starp dalību valstīm. Mums būtu jālēma, kas tad notiek, ja dalība valstis no, noslēdz e, šādas vienošanās starp dalību valstīm un trešajām valstīm. Tāda iespēja ir jāņem vērā, un mums nevajadzētu izlikties, ka tādas nepastāv atsevišķas reģionālās iniciatīvas arī tiek piedāvātas, un mums ir jādomā par ietvaru šādām reģionālām iniciatīvām. Mums ir jādomā, jā, jāizvairās no situācijām, kur šādas situācijas būtu iegarsts dalībvalstīm atlikt lēmums nākotnē uz vēlāku laiku. Tāpat arī mums ir jādomā par prasībām attiecībā uz pilnīgu radioaktīvo atkritumu eksporta aizliegumu. Šādas darbības notiek Eiropas Savienībā. Es do, domāju, ka tās šobrīd tiek, tiek uzskatītas kā pieņemamas. Mums ir jādomā arī par citu jautājumu konkrēti. Kā Kā definēt Eiropas eh, kododrošības regulējuma grupas atbildības? Ir vairāk viedokļu šajā sakarā, un es cerīgi raugos uz sadarbību ar jums. Un arī ņemšu vērā jūsu apsvērums, kā ziņojumu uzlabot. Tāpat arī es gribētu aicināt padomis e, pārstāvis pārdomāt, kā jūs redzat sadarbību ar e, mums. Es gribētu dzirdēt e, arī apstiprinājumu tam, ka mūsu sadarbība nav tukša un ka ņemts vērā tiks tas, ko mēs lemjam šeit komitejā un vēlāk plenārsēdē. Paldies! Um, Paldies! Tā kā mēs varētu sākt debatus. Četri runātāji ir pieteikušies. Mums ir jāparaukās, lai mēs eh, laika ziņā strādātu tā, kā varētu pārnot arī otro darbu kādreiz punktu. Un pēc 20 minūtēm man vairāk nevajadzētu pārvilkt laiku. Sarus kungs pirmais. Köszönöm szépen, elnök úr. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos teikt paldies Cizēs kundzē šeit ir uh, runa par ļoti būtisku jautājumu, un uh, man liekas prieks, ka mēs tagad runājam par direktīvu, kas uh, piedāvā risinājumu. Visas valsts ir iesaistītas, es šeit pārstāvu Slovākiju, un manā valstī Slovākijā 40% no elektrības tiek iegūta no kodola enerģijas ko kolēģe Cizēles kundze teica, ir eh, svarīgi, proti tas, ka mēs varēsim vienoties par kompromisu starp eh, tādiem ļoti eh, stingriem noteikumiem un tādiem samērā brīviem noteikumiem. Un tas nedrīkst kļūt pārāk dārgi, viss šī sistēma. Eiropas Savienībā visur radīsies un turpinās rasties uh, radioaktīvie atkritumi ne tikai atomspēkstacijās, bet arī citur. Ir dažādas iespējas eh, pārstrādāt šos in, in, eh, atkritumus, tos likvidēt, noglabāt. Ir trīs kategorijas, un eh, pamatoties uz šīm kategorijām tika pieņems lēmums. Uh, cik daudz resursu ir nepieciešami, lai likvidētu atkritumus. Dalību valstīm ir atbildība par to. Tas, ko teica kolēģi, proti, ka mums ir eh, jāsadarbojas ar padomi un eh, ka mums būs eh, jāpiespiež padome ņemt vērā mūsu ieteikumus. Arī tas, ko kolēģi teica par eksportu ir tas, ko es pilnībā atbalstu. Mēs nedrīkstētu piekrist tam, ka atkritumi, kas rodas Eiropas Savienībā, tiek eksportēti un tiek noglabāti kaut kur citur. Šeit runa ir par tehnoloģiju, šeit mēs varam rast uh, darba vietas. Un ja mēs eh, eksportējam atkritumus, tad mēs zaudējam šīs iespējas. Direktīva neatiecas uz tādi jautājumi kā transporta drošums. Kaut arī cilvēki tieši šajā jautājumā ir ļoti interesēti. Ja atļausiet, tad vēl pēdējais, ko vēlos teikt. Gadiem ilgi atomenerģija savā apjomā samazinājās dalību valstīs, un šeit pastāv liels risks, ka mums vairs nebūs pietiekami daudz kompetentu speciālistu šajā jomā. Tad arī pētniecību un zinātni vajadzētu ietvert direktīvā. Kā jau teica padome un dalību valstis un parlamentam vajadzētu strādāt kopā, lai šim jautājumam tik pievērst pietiekam uzmanību. Gribētu pateikties kolēģei viņu atbalstu un esmu gatava, gatavs ar viņu strādāt kopā. Thank you, Chair. Paldies. Priekšsēdētāji, esmu gandrīz, ka mēs beidzot varam apspriest šos kritiskos jautājumus par kodolu atkritumu apsaimniekošanu koordinatoru līmenī. Un es saku visbeidzot, jo mēs visi zinām, un uh, eh, Romāna to atgādināja, jau šīs ir mūsu otrais piegājiens pēc tam, uh, kad padomu bloķēja kodolpaketi 2004. gadā. Tobrīd eh, bija eh, drošības direktīva, atkrituma direktīva, es biju referents atkrituma direktīvā, bet, diemžēl, mēs nevarējām eh, pie veiksmīga rezultāta nonākt. To laiku. Dažādu iemeslu pēc drošības direktīva tika pieņemta 2009. gada jūnijā. Un tā ir zīme tam, ka mēs dzīvojam citā laikmetā. Mēs dzīvojam laikmetā, kas ir, kas tiek dēvēts par kodola renesanses laikmetu. Un pastāv liela vienprātība zinātniskajā kopienā, ka dziļā ģeoloģiskā e, apglabāšana ir visdrošākais veids, kā tikt vaļā no e, šiem kodola atkritumiem, un mums vajadzētu sākt uz e, stabiliem pamatiem lemt par dzīvotspējīgiem un saprātīgiem secinājumiem. Es atbalstu viedokļus un apsvērums, ko mums piedāvā referente. Es uzskatu arī, ka šis ziņojums ir līdzsvarots un konsekvents. Es it īpaši apsveicu divu soļu pieju, kas ir pārņemta no iepriekšējā priekšlikuma, kas ir saprātīgs kompromiss starp dalību valstu atbildību veidot savus nacionālos plānus un tik ļoti nepieciešamo Eiropas koordināciju. Patār komisijas veto iespēju, ja nacionālais plāns e, kļūst nekonsekvents šajā līmenī. Tāpat arī es apsveicu desmito pantu par finanšu principiem, jo tur ir ļoti skaidri norādīti pamatmērķi. E, un norāda to, ka mani ir pieejama tad, kad tā ir nepieciešama. Visā pārējo ziņojums ir labi līdzsvarots, tas aptver galvenos jautājumus, atsevišķi punkti varbūt ir jāpārformulē, piemēram, e, kodola atkrituma definīcija, eksporta ierobežojumi. Taču kopumā esam pārliecināts, ka mēs varam direktīvu uzlabot. Tādējādi es gribu apsveikt referenti, un, protams, viņa var rēķināties ar manu pilnu sadarbību. Paldies! Kolēģin. Paldies, kolēģi Rāla. Thank you. Um, first... Paldies. Es pirms saku paldies um, referentei, tāpēc, ka jau ļoti agrā posmā tika uzsākts konsultācijas ar ēnu referentiem, un mums bija daudz iespēju pārunāt visus jautājumus. Paldies! arī par ļoti detalizēto analīzi un pārskatu, ko jūs mums tagad sniedzāt. Un sevišķi priecīga biju par to, ka pieminēts vienotā tirgus aspekts, jo līdz šim tā bija vājā vieta, jo pārāk bieži uh, šī atkritumu apstrāde un pārstrāde uh, tika apmaksāta no valsts subsīdijām un līdzekļi. Un uh, daudzos gadījumos finansējums bija jāmeklē, nu, meklējot īpašus uh, finansējumu piesaistes veidus. Bet tomēr man ir dažas problēmas vai dažas uh, raizes, ko es gribētu izteikt par šo priekšlikumu. Un galvenokārt divas lietas. Pirmais, komisija nosa ir pateikusi, ka pastāv vispārēja vienprātība par to, ka ģeoloģiskā glabātuve ir tas galvenais apglabāšanas veids bet, manuprāt, um, pētījumu rezultāti nu, neliecina par to, ka tas tiešām ir vienīgais pareizais um, kodola atkritumu apsaimniekošanas veids. Turklāt iespējams, ka tas nemaz nav tik labs ilgtermiņā, jo raugoties, kas notiek konkrētās vietās, tad ilgtermiņa apsaimniekošana kodola atkrituma jomā ir ļoti kompleksa lieta. Un es gribētu minēt piemēru. Apvienotajā karalistē lielu uzmanību pievērsa tam, lai zemestrīces gadījumā nekas ļauns negadītos ar šīm atkritumu apglabāšanas vietām, lai nenotiktu, nu, lai neciestu konteineri, lai tie nesalūstu. Bet uh, ir zināms, ka metāls nolietojas ar laiku, un notika arī radioaktīvo atkritumu noplūde vienā no šādiem gadījumiem Un tas tiešām nav tik vienkārši atrisināms jautājums. Situācija, protams, ilgtermiņā ir atšķirīga, bet šeit tiešām ir jautājumi, kas šeit nav pietiekami apskatīti un par kuriem nevar teikt, ka būtu vienprātība tehniskās detaļās. Un vēl pastāv tāds potenciāls konflikts vai pretruns starp to, kas ir tehniski iespējams un kas ir pieejams, um, kas ir pieņemams sabiedrībai. Bet iespējams, ka pašreizējās glabātuves, kur daudzus gadus ir glabāti radioaktīvie atkritumi, ka tas ir pieņemams sabiedrībai, bet iespējams, ka tehniskā ziņā vislabāk atkritumus būtu glabāt kādā dabas aizsargājumā teritorijā, kur ir granīta iegulas, un tas savukārt sabiedrībai nebūtu, nebūtu pieņemams. Šeit ir tiešām vēl neatrisēti jauta, neatrisināti jautājumi, un komisijai ar tiem vēl jāstrādā. Paldies! Harmsas kundze. Vielen Dank, äh, Herr Vorsitzender. Paldies, priekšsēdētāji. Labprāt, sākumā gribētu diskusijā teikt, ka, manuprāt, šo diskusiju vajadzētu veidot savādāk nekā uh, par citiem atkritumiem. Šeit nevar būt runa par par vai pret, jo mums ir nepieciešams drošs risinājums atkritumu uzglabāšanai. Uh, E, es to vēl gribētu nosaukt par relatīvi labāko risinājumu. Mēs visi zinām, ka nevienā no valstīm, kurās šodien ir atomspēkstacijas, neeksistē tāda galīgā uzglabāšanas vieta, un gadu desmitiem ir mēģinājumi sagatavot šādu noslēdzošu uzlabošanu, bet ir ļoti liela grūtība to visu sagatavot. No manas valsts pieredzes vēlētos eh, pievērst uzmanību tam, ka mēs esam tā valsts, kas, eh, kuriem bija pirmā šādas ģeoloģiski dziļumā veidotas atkritumu uzglabātuves, un 70. gados eh, tur sējās raktuvēs bija iekārtot šāda uzglabāšanas vieta, un šī sēlas raktuve šeit ir, eh, tur bija tāds eh, eh, ekstrēms gadījums, un federālā valdība ieteica no 700 metru dziļumu izņemt ārā atkal šos atkritumus. Un tagad ir situācija, ka nav tehnika, lai šos atkritumus atkal izņemtu ārā, nav arī šīs mūces, kurās tiek uzglabāti atkritumi 700 metru dziļumā. Viņas nav tādā veidā būvētas, taisītas, lai viņas varētu kā izņemt ārā. 30 gadi pēc eh, šīs eh, atkritumu uzglabāšanas darbības, 30 gadus vēlāk ir eh, jāņem ārā atkritumi, tad rodas jautājums, kā to vispār varētu izdarīt. Tas, tā ir pieredze, kura, manuprāt, būtu jāņem vērā lēmumā, kādas būtu šīs atkritumu noglabātuves Vācijā šī, šī atkritumu glabātuve bija tās prototyps eh, ģeoloģiskajai dziļumu glabāšanai. Eiratom tur mēģināja, eh, piedalījās arī pētniecības eh, darbā. Es uzskatu, ka Eiropas līmenī tas, kas tur notiek, ko eksporti nu, ir nosaukuši par tādu ekstrēmu gadījumu šajās galīgās uzglabāšanas vietās, piemēram, tur iekļūst ūdens. Eh, kas notiek tādā gadījumā? To vajadzētu novērtēt. Tā gribētu par direktīvas priekšlikumu pateikt. Es eh, priekšlikuma kvalitāti. Uh, mēru pamatojas to, ko teica Ettinger kungs uh, savas darbības sākumā, ka enerģētikas komisārs, viņš teica, ka izmaksām nevajadzētu šeit spēlēt lomu, ja mēs vērtējam uh, atkritumu galīgo noglabāšanu. Tas ir tik riskanta lieta, kas attieksies uz simtiem pauģu, kas būs pēc mums. Tur varbūt runa tikai un vienīgi par pašu labāko drošības risinājumu. Un uh, gribētu šai aspektā vērtēt priekšlikumu, man šeit ir vesela virkni priekšlikumu, ko mēs ar eh, referenti arī pārnosim atsevišķi, par to, cik liels ir darbības eh, aptvērums, jo es nesaprotu, ka atkritumi no eh, urāna rūdas ieguvis ir izslēgti ārā. Es nesaprotu, kāpēc atkritumi no militārās lietošanas šeit arī nav iekļauti, jo militāriem atkritumiem vai tad ir domāts uh, otro, vai dažās valstīs varbūt vēl trešo atkritumu glabātu, tad jau būtu risks satelīts pa valsti. Un es domāju, ka tas nav pamatoti. Es arī nesaprotu, kāpēc, piemēram, sadekuši deg elementi, kā tie arī nav iekļauti šīs darbības direktīvas eh, darbības jomā. Atomu ciklā, kur notiek uh, emisijas vai rodas atkritumi, kas līdz šim nav iekļaut šajā direktīvā. Ja tiek padomāts, kādā veidā tie tiek uh, galīgi noglabāti, tad nevajadzētu veselu lielas lielu daudzumu un dažās atkritumus tur izslēgt ārā, to vajadzētu notiek attiecībā uz visiem atkritumiem, attiecībā uz visiem būtu jābūt risinājumam. Es domāju, ka mums ir nepieciešams arī vēl diskutēt par to, kas attiec uz jautājumu par uh, sabiedrības iesaistīšanu. Tā atkal ir problēma, ka mēs uh, to visu darām saskaņā ar Eirotomu normām. Mēs drīkstam arī kaut ko teikt, bet īstenībā mēs neko nelēmjam parlamentiem un tīpaši Eiros parlamentam vajadzēja būt iespējai citai koplēmumu iespējai. Sabiedrība Rārkungs un eh, es eh, Eiropas eh, atoma enerģijas fórumā piedalījos vienā sanāksmē, tur bija vienā no sanāksmēm tieši par atkritumiem ļoti daudz runa un sabiedrības bažas par to, ka nav laba risinājuma to, par to, kā uzglabāt atoma atkritumus. Arī komisija to uzskatīja, ka pēc šīs tēmas jāķers klāt. Arī kodola ražošana uzskata, ka ir uh, jārisina šis jautājums. Es konstatēju, ka uh, bažas, kur izteikusi pilsoniskā sabiedrība konsultatīvajā procesā, ir ļoti skaidras. Un uh, man liekas, ka tas direktīvā nav pietiekami ņemts vērā. Nav arī labi priekšlikumi, kā pieņemt lēmumu par uzglabāšanu, par galīgo noglabāšanu. Uh, kā tur varētu iesaistīt eh, pilsoņus. No Vācijas pieredzes var teikt, ka lēmums saskaņojot to ar eh, pilsoņiem šajā jomā nav iespējams, ja nav bijis labs konsultāciju process. Ir ļoti daudz jautājumu, uz kuriem vēl nav atbildēts un ko uzdo, kas izriet no eh, galīgās noglabāšanas pētniecības. Tas attiecas uz to, ko ko teica Fiona Holla, tas attiecas uz eh, galīgo noglabāšanu vai arī daļējo atgriezeniskumu kaut kādu noteiktu periodu laikā. Tas arī attiecas uz principiālo jautājumu, ja šī atkrituma atkal jāņem ārā. Es domāju, ka tā kā laika grafiks pagaidām izskatās, kā notiks konsultācija process par šo direktīvu, mums vajadzētu drusku tā kā atstāt uh, vietu tam, bet mums nevajadzētu to pārāk novienkāršot. Ražošanas sabiedrība lielākā problēma Eiropas Savienībā ir tā, ka ir ļoti maz citu valstu, kur, kuros ir tik daudz kodola atkritumu kā mums Eiropas Savienībā. Mēs esam tādā ļoti būtiskā situācijā sagatavojot šo direktīvu. Es patiešām aicinātu, lai mēs eh, principālos jautājumus kas līdz šim nav pietiekami risināta, lai mēs šos eh, principālos jautājumus šeit pārnātu. Es redzu, Raila kungs, ka jūs esat ļoti nepacietīgs, bet eh, tas nav nekāds sīkums, kas šeit ir mūsu priekšā. Šeit patiešām ir runa par eh, būtisku lielu uzdevumu, ko komisija ir tagad sagatavojusi un iesniegusi mums, lai mēs strādātu pie šī koplēmuma. Es lūdzu jūs e, šeit pievērst tam pietiekam uzmanību, jo šeit nav runa par sūkumu. Cienījumā Harmsas kundze, man ir pacietība, un jums ir taisnība, tas ir svarīgs jautājums. Mēs, es šeit, gan es vienmēr runājam tikai par svarīgiem jautājumiem, bet mums ir tik daudz darba kārtībā, ka man, diemžēl, ir šāds nepatīkams uzdevums parūpēties par to, lai mēs e, tiktu galā, jo citādi kāds kolēģis pēc tam teiks, ka par viņa punktu vispār nav runāts es gribētu parūpēties par to, lai visi saņem iespēju runāt un vēlos eh, būt godīgs. Um, es biju drusku nervos, jo tas bija ļoti ilgi, un es runāju, jūs, lūdzu, jūs runāt īsāk, jo mums ir arī citi darba kādie uh, punkti. Tagad Hercogas kundzei vārds. Arī šo pēcpusdienu mēs varam sanākt kopā, bet tad es būtu pateicīgs, ja kolēģi tiešām būtu klāt. Es bieži vien esmu ļoti maz deputātiem šeit uh, zālē. Tagad Hercogas kundzei vārds. Paldies, es nokavēju vairākas minūtes, jo mums bija balsošana citā komitejā. Esmu sociālistu ēnu referente šajā jautājumā un gribu pirmkārt teikt paldies referentei un arī ēnu referentiem par šo ziņojumu. Šķiet, ka sadarbība ir bijusi jau sekmīga no sākta gala un mēs atbalstām arī piedāvāto kalendāru grafiku. Uh, Ungārijas prezidentūra labprāt beigtu šo dokumentu paketi, noslēgtu to, un visi svarīgie jautājumi tika izskatīti tik izsmeļoši, cik vien mums bija iespējams, bet mums jāņem vērā, protams, arī datumi, ko nosaka padome, un Eiropas parlaments šajā lietā ir tikai, tam ir konsult konstanta loma. Un Eiroatomu līgumam ir liela priekšrocība, proti piekrišana ir jāsaņem no visām 27 valstīm, bet parlamentam ir tikai konsultējoša loma. Uh, un mēs atbalstām koplēmuma procedūru tomēr, jo šajā gadījumā mums būtu nozīmīgāka loma. Mēs ļoti nopietni attiecamies pret šo jautājumu un referente darīja ļoti daudz un deva mums arī daudz iespēju informēt sabiedrību par to, ko mēs šeit pārunājam. Uh, Runājot par direktīvas projektu, tad vissvarīgākais, manuprāt, ir tas, ka mēs vēlamies paveikt kaut ko ļoti nozīmīgu un mēs varam izvēlēties arī tādu pieeju soli pa solim, pakāpeniski virzīties uz priekšu, pamazām novēršot to, ar ko mēs nevaram samierināties, pārvarot šķēršļus, un kā sociālistu grupa mēs labprātāk atbalstītu otro pieeju, nevis tādu ļoti kategorisku nostāju. Un mums ir jāspēj vienoties par katru soli, jābūt viensprātis. Kopumā es gribētu vēl pēc tādām vispārējām lietām uzsvēra dažus konkrētus jautājumus, piemēram, dalību valstu atbildība par šo jautājumu ir jāsaglabā. Un, bet šobrīd nu, mēs redzam, ka ar šī līmeņa problēmu tikt galā tikai dalībvalsts līmenī nav iespējams. ASV tiek meklēts, uh, nu, tiek meklēta iespēja, kā vienā vietā noglabāt atkritumus. Tātad šeit ir jādomā tādās ļoti nu, plašos mērogos un ir jādomā arī par to, kā pārvarēt politiskās barjeras un jāraugās nu, tā plaši, ko mēs varam izdarīt un kas arī būs pieņemams sabiedrībai. Ja, ir jānosaka arī skaidrākas definīcijas par atšķirības starp lietoto uh, kodoldegvielu un radioaktīvajiem atkritumiem. Um, un jābūt arī lielākai skaidrībai par to, ko saukt par izcēlesmes valsti. Es domāju, ka padomē vislielākās diskusijas būs tieši par šiem minētajiem jautājumiem, un parlamentam mēs gribam dot nu, ceļā tādu novēlējumu, dariet, ko varat, lai mēs tiekam uz priekšu. Un es domāju, ka ir jāatrisina, jāpanāk tāds kompromiss starp abām direktīvām runājot par drošību, nedrīkst atkāpties no direktīvas noteikumiem par atkri, radioaktīvo atkritumu pārvaldību, un šeit nekādas atkāpes nedrīkst būt. Mums ir bijušas daudzas diskusijas, un es domāju, mēs varam vienoties par to, ko es sacīju. Uh, Un tad par caurskatāmību un uh, sabiedrības informēšanu. Ir, protams, par to nav šaubu, ka sabiedrības informēšana ir ļoti būtiska. Piemēram, naftas nozarē mēs redzam, mēs tiešām esam ļoti atpalikuši salīdzinot ar uh, to, kādu informāciju publi, eh, sabiedrība spēja saņemt par, par šo atkritumu apsaimniekošanas nozari. Un mēs, jādomā, atradīsim risinājumu Eiropas parlamentā Es domāju, ka kalendārais grafiks ir pieņemams, un, protams, ka padome arī ņems vērā mūsu viedokli. Paldies! Mm, Paldies! Īsumā gribu dot vārdu komisijai. Ja ir iespējams, lūdzu, runājiet īsi. Paldies priekšēdētāji. Es tiešām runāšu īsi. Vispirms, es eh, domāju, pēc tā, ko teica referente un ēnu referente, uh, ir skaidrs, ka visas 27 dalību valstis ir iesaistītas, visas 27 dalību valstis strādā tā, ka viņām ir kodola atkritumi vai viņām ir atomspēkstacijas, lai ražot elektrību vai nē, bet ir arī slimnīcas, ir pētniecība, ražošana. Uh, Tādēļ man ļoti priecē tas, ko teica Harmsas kundze. Nav runa par par vai pret, ir runa par to, kā atrast labāko risinājumu. Viena atbilde uz eh, jautājumu labākais risinājums par eh, zinātnisko un tehnisko vienošanos konsensu, kur mēs dokumentā esam uzsvēruši. Mēs noteikti būsim gatavi šeit uh, atrast vajadzīgās atsauces un sameklēt partneri, lai to varētu īstenot. Zinātniskais eh, konsens, tas nenozīmē eh, vienlaikus konsens arī sabiedrībā. Tādēļ no mūsu viedokļa raugoties ir arī svarīgi, lai tiktu izveidotas normas, kā sabiedrība var piedalīties, lai tas būtu šajā priekšlikumā. Somijas un uh, Zviedrijas piemērs parādīja, ka uh, tehniskais labākais risinājums eh, ir iespējams tikai tik tālu, cik lielā mērā to pieņēma vietēji iedzīvotāji. Mēs esam gatavi arī uh, definīciju atkritumiem eh, veidot un arī to, ko iekļaut un ko neiekļaut. Es vēlos uh, saprast, uh, pēc Eiratoma līkuma uh, par militāro kodolu atkritumiem eh, šeit eh, pieņemt lēmumu Eiropas kopienu tiesā, divi nolēmumi, kas parādīja arī eh, komisija robežu. Mēs neesam spējīgi strādāt šeit un izstrādāt priešlikumus militāriem kodola atkritumiem. Pārējie priešlikumi mēs esam atklāti un esam gatavi pieņemt kompromisus par to, kas ir drošība, kāds ir drošības gadījums, eksporta aizliegums, ko tas nozīmē. Es esmu priekšādātāja rokās, es zinu, ka, ko jūs vēlaties sasniegt, kas ir jūsu priekšlikums. Gribētu noslēgumu tikai teikt, ka komisija referentei un visiem ēnu referentiem, jebkurā laikā ir pieejama, lai runātu par tehniskiem risinājumiem un politiskiem risinājuma ceļiem. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies. Tagad vārds Romānai. Vai tu vēlies vēl kaut ko teikt, vai mēs varam pāriet pie nākamā punkta? Labā pusteikumu. Hvala liepā za uh, vaše komentārie, kolēģi. Eh, paldies par komentāriem, kolēģi. Jūs um, uzskaitījāt dažus jautājumus kur ir nepieciešams tālākas diskusijas. Es piekrītu, ka mums ir jābūt eh, savās diskusijās ambicioziem, kad mēs lemjam par direktīvu. Tomēr mums ir jābūt realistiskiem un pragmatiskiem. Paldies jums par sadarbību, es vēlos pateikties komisijai un eh, padomēji kas ir parādījusi savu labo gribu sadarbībai. Labi, paldies par laika grafiku, jau kaut kas ir teikts. Līdz ar to mēs varam uzskatīt, ka desmitais darba kārtības punkts ir pabeigts. Tagad e, rodas jautājums, vai mums vajadzētu sākt vēl 11. punktu, vai vispirms balsot, un pēc tam ķerties klāt pie 11. punktu, vai jūs piekrītat tam. Tad es lūgtu visus, mēs vislabāk pārliekam punktus, gribētu lūgt jūs visus, lai mēs atgriezītu pie vakardienas risinājuma. Katrs, kurš runāt saņem laiku tikai vienu līdz divas minūtes, jo citādi nebūs iespējams iziet cauri visai darba kārtībai. So, die Damen und Herren, haben Sie Ihre Abstimmungskarten? Dāmas un kungi, vai jums ir balsošanas kartītes līdzi? Jūs tās lūdzu ielieciet tagad uh, eh, aparātos. Sind alle fertig? Vai esat gatavi? Esat gatavi sākt balsot? Vai mēs varam sākt balsot? Sākam ar rūpniecības politiku. Nē, jautājums par reglamentu. Matijas, your... Matijas, lūdzu. Minute, please. Thank you, thank you, thank you, Mr. President. I think we should. Priekšsēdētājs, domāju, mums būtu jāpagaida daudzi kolēģi vēl nav klāt. Balsojums bija paredzēts uz pulksten desmitiem un. Uh, daudz ieradīsies tikai uz balsojumu, ja mēs paskatāmies zāli pilnīgi tukšam. Tas nu, tikai 5 minūtes ir palikušas. Erklären wir das jetzt mal. Tad noskaidrosim, cik tad īsti tagad pulkstens mans rāda desmit. Nav desmit? Cik pulkstens? piecas minūtes, tad sākam iepriekšējo punktu. 11. Mums nav ko zaudēt laiku. Dosim laiku, rit, dosim vārdu Ritai Korholai, varat pastāstīt par parlamenta delegācijas dalību Kankunā notikušajā no klimata pārmaiņu konferencē, un pēc tam pabeigsim pēc balsošanas. Un Pārējie lūdzu klausieties, kas Ritai sakāms, bet vai tā būs labi, ja man vajadzēs vairāk nekā piecas minūtes? Es centīšos. Man ir jārunā par Kankūnas eh, sanāksmi. Klimata sanāksmi Meksikā. Es ceru, ka jūs eh, esat spējīgi eh, sekot man stāstītājiem. Es biju delegācijas locekli un atbildīgi par rezolūciju Kankūna sakarā. Atvainojiet, saka priekšsēdētais dāmas un kungi, varbūt varētu mazliet eh, ievērot klusumu, manuprāt, nav pārāk godīgi izturēties. Cilvēki nav klāt, viņi nāk, nāk iekšā pēdējā minūtē, viņi diskutē un citiem nedod iespēju izteikties. Lūdzu, turpiniet rīta Korholā. Vārds jums atkal. Ļoti neveiksmīgais eh, COP15 Kopenhāgenā un pagājušā gada eh, sagatavošanas sēdes lika mums domāt, ka eh, klimata cīņas pret klimatu pārmaiņu mehānisms ir vienkārši kļuvis bezjēdzīgs. Tomēr mēs bijām pārsteigti par eh, veiksmīgo darbu un par praktiski vienbalsīgiem lēmumiem, tikai Bolīvija bija pret. Eh, daudzi punkti bija ļoti nozīmīgi, atsevišķi pilnīgi jauni mūsu cīņā pret klimatu pārmaiņām. Uh, E, atsevišķi uzskatīja, ka jā, lietas ir izlemts, citu uzskatīja, ka neko nevar izlemt, tomēr process noritēja daudz veiksmīgāk. E, Kankūnas e, COP16 parādīja to, ka turpat vai 200 valstis ir spējīgas vienoties. Un Meksikas ministri, kuri rīkojās šajā gadījumā kā sapučvadītāji, saņēma daudz pateicības vārdus. It īpaši esam iepriecināti par to, ka attīstības valsts Indija un Ķīna mm, bija aktīvas. Galvenajās e, vienošanās deviņas e, kopumā pirmkārt Kopenhāgenes Eh, eh, vienošanās ierobežot um, globālo temperatūras pieaugumu, otrkārt saistošu nolīgumu par jau minētajām saistībām Kopenhāgenes nolīgumā attīstības valstu finansēšanai no attīstīto valstu puses. Treškārt, visas valstis apņēmās atskaitīties pār izmešiem un tos uzskaitīt. Tas bija ļoti nozīmīgi attīstītiem valstīm, lai varētu uh, finansēt attīstības valstis. Ceturtkārt, Kopenhāgenes uh, nolīgumos uh, tika panākt vienošanās, ka 2010. gada janvārī varētu paziņot nesaistošus mazināšanas pasākumus līdz 2020. gadam. Un Eh, šīs tad tika nostiprināts Kankūnā, vēl aizvien paturot to spēkā kā nesaistošu. Tālāk valstis piekrita turpināt sarunas veikt Kyoto protokolu ietvaros ar mērķi, lai nebūtu plaisas starp 2008. 12. un eh, nākamo saistību periodu, kas sākās 2013. Eh, Japāna un Krievija skaidri noraidīja jebkuras nākotnes eh, apņemšanās. Papildus Savienotās valsts pat nav pirmajā periodā, jo nav ratificēts Kyoto protokols. Tāpat arī Kanāda 2006. gadā paziņoja par izstāšanos no Kyoto protokolu, kur tā bija agrāk ratificējusi, kā arī uh, emisiju samazinājuma eh, apjomu. Sestkārt, meža izciršana attīstības valstīs ir jākavē, par to tika izlemts. Septītkārt, tehnoloģija mehānisms, kas ir iekļauts Kopenhāgenes nolīgumos, tika izveidots. Astotkārt, tīrās attīstības mehānisms, tā saucamais CDM, attīstības ka, eh, valstīm tika veidots, tā, ieskaitot CCS projektus ar ļoti um, striktiem kritērijiem, kas tika uzskatīts par nelielu soli uz priekšu, un devītkārt visbeidzot, lai varētu. Eh, tika izveidots Kankūnas ietvers kopsavilkumā, klimata politikā pēc Kankūnas varam uzskatīt, ka nebūs jaunu eh, Eiropas Savienības, eh, apvienoto nāciju līmeņa saistību cīņā pret klimatu pārmaiņām. Daudzas valstis eh, ir apņēmušās da da darīt vairāk, tomēr saistošu obligātu mērķu nav. Kāpēc tas tā notiek? Atsevišķas industriālās valstis, Japāna, Krievija, Savienotās valstis skaidri sacīja nē Kyoto protokolam. From these countries we will not see the biggest developing countries. Un bez, eh, bez šādas saisti, saistošas apņemšanās mēs nevaram sagaidīt, ka tādas valsts kā Indija un, un, un Ķīna pieņem savus saistošas apņemšanās. Tāpat arī jānorāda, ka nozīmīgs ir nākamās savienoto valstu prezidentu un kongresa darbības eh, kuras būs skaidrs tikai pēc 2012. Eh, gada vēlēšanām. Ļoti liels cerības ir liekts uz Obamu, Eh, tomēr ne visas eh, šķiet īstenosies. Tāpat arī eh, jānorāda, ka, ka ir stipri iespējams, ka pienoto nāciju līmenī mēs varam sagaidīt brīvprātīgas deklarācijas un darbības. Tāpat arī iespējams, ka Eiropas Savienība turpina piemērot savus uh, E, noteiktos, bet nesaistošos e, izmešu samazinājumus. Urban, so South Africa, and the following in Nākamais, e, nākamā sēde notiek Durbanā, uh, un pēc tam ir sēde paredzēta Katārā. Un ar to es vēlos pateikties jums par uzmanību. Paldies! Liels paldies, ka jūs tik mierīgi tā to varējāt mums pastāstīt. Par šo uh, jautājumu mēs tagad debats pārtraucam, bet pie tām atgriezīsimies. Tagad būs balsošana. Un ļoti priecājos par to, ka daudz kolēģi ir ieradušies un es gribētu sākt ar vienu, divām piezīmēm. Sniegšu jums informāciju, arī personīga rakstura. Pirmais. Pēdējā laikā, gan šajā nedēļā, un arī turpmākajās nedēļās mums būs ļoti daudz darba kārtības jautājumu. Un to var, ar to var labi tikt galā, ja mēs pēc iespējas daudz deputātiem ļaujam uzstāties un runāt vienu līdz divas minūtes, protams, ja katrs to ievēro. Vēl ir variants, ka mēs veidojam netik intensīvu darba kārtību, iekļaujam mazāk jautājums, bet otr, vēl pēc nākamais ceļš ir meklēt vēl papildus sanāksmju eh, dienas, kad noturēt sanāksmes. Es lūdzu jūs pārdomāt, kurš variants jums liekas vislabākais, un lūdzu pieņemiet to, ka, ja ir noteikts runāšanas laiks 1-2 minūtes, tad es runātājs pārtraukšu, ja tie to neievēros. Un vēl es būtu arī ļoti pateicīgs jums, ja tad, kad jūs ejat ārā no zāles vai nākat iekšā šeit pēc pirms vai pēc um, balsošanas, tad lūdzu vismaz izrādiet cieņu tiem, kas paliek šeit un uzstājas, vai ja jūs nevarat noklausīties, kas viņiem ir sakāms, vismaz uzvedieties mierīgi un klusi. Daudzi kolēģi arī tagad klausījās to, kas tika teikts citi turpināja sarunāties. Es saprotu, tas um, disciplinā, disciplīnu nav viegli panākt un nav arī viegli ievērot, bet ja mums ir tik daudz jautājumu darba kārtībā, tad mums vienkārši visiem ir jābūt disciplinētiem, un cita ceļa nav. Ja kādam ir vēl kāds labāks priekšlikums, tad lūdzu, es to pieņemšu, bet uh, šobrīd Tā kā mums ir jārēķinās ar to, ka tikai daļa kolēģu var piedalīties sanāksmē, tad tas nenozīmē, ka, nu, ja nu jūs esat ieradies, tad jūs varat runāt tik ilgi, cik jums ienāk prātā. Lūdzu ņemt vērā uh, atvēlēto runāšanas laiku un nepārvilkt to. Tagad būs balsošana. Pirmais Langes kunga iniciatīvas ziņojums par rūpniecības politiku globalizācijas laikmetā. Ir arī virkne grozījumu, arī trīs mutiski grozījumi. Trešais kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. Paldies! Līdz ar to 55. kas par? pret, atturas noraidīts. 56 par, pret. Lūdzu vēlreiz, 56 kas par, pret. Atturamies, nē, tomēr pārbaudīsim, sākam balsot. Par 56. Beidzam balsot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 Es eh, varbūt kaut ko palaidu garām, eh, balss no zāles, bet šķiet, ka mēs par 57. nebalsojām. 57. ir iekļauts trešajā kompromisā. 56. 65. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. 66 par. Pret. Atturas pieņemts. Ceturtais kompromiss par pret, atturas pieņemts. 77 par, pret, atturas pieņemts. 79 par, pret, atturas pieņemts. 80 par, pret, atturas pieņemts. 81 par, pret, atturas pieņemts atturas Pieņemts. Piektais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 86. par, pret, atturas, pieņemts. 87 par, pret, atturas, pieņemts. 89 par, pret, atturas, noraidīts. 92 par, 89, 89, lūdzu balsojam elektroniski par 89. Beidzam balsot. Pieņemts. Paldies!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 atturas pieņemts, 96 par, pret, pārbaudam elektroniski, 96. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. Sastais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 6A par pret atturs pieņemts. Atturas pieņemts. 111 par pret atturas pieņemts. 112 atkrīt. 7. kompromiss par pret atturas pieņemts. 117 par, pret, atturas pieņemts. 8. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 123 par, pret, atturas noraidīts. 124 par, pret, atturas pieņemts. 125 par, pret, atturas noraidīts pieņemts. 126 par, pret, atturas pieņemts. 127 par, pret, atturas pieņemts. 129 par, pret, atturas pieņemts. 130 par, pret, atturas pieņemts. 131 par, pret,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 noraidīts 137 par, pret, atturas pieņemts 138 par, pret, atturas pieņemts 140 par, pret, atturas pārbaudam elektroniski. 140 ček. 140. One EPP too much? Viens no tautas partijas ir par daudz. Viens no tautas partijas ir par daudz. Now it's okay, but we have no result. Okay. <laughs> yeah, adopted, thanks. Pieņemts. Paldies. 141 par 142 par, pret, atturas pieņemts. 143 par, pret, atturas pieņemts. 144 par, pret, atturas. Atvainojas pret. Tātad pret 144. atturas noraidīts. 145 par, pret, atturas atturas noraidīts. 146 par, pret, atturas pieņemts, 147 par, pret, atturas pieņemts, 148 par, pret, atturas pieņemts, 149 par, pret, atturas pieņemts, 150 par, pret, atturas pieņemts, 151 par, pret, atturas. Pārbaudam elektroniku. 100, 151. And? Okay. Sākam balsot. Noraidīts. Noraidīts. Devītais kompromiss par pret atturas pieņemts. 158 par pret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 pret atturas pieņemts 177 par, pret atturas pieņemts 178 par, pret atturas pieņemts 179 par, pret atturas pieņemts 180 par, 179 pārdo, pārbaudām elektroniski. Beidzam balsot par 179. Atkal tautas partijai ir viena balss par daudz, skaidrs vairākums pieņemts. 180 par, pret, atturas pieņemts, 181 par, pret, atturas pieņemts, 182 par, pret, atturas pieņemts, 11. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 192 par pret atturas noraidīts, 194, 193 ir atsaukts, 194, 192 noraidīts, 193 atkrīt, 194 kas par pret Vēlreiz lūdzu, kas par 194? Pret atturas pieņemts. 195 par, pret. Pārbaudam elektroniski 194 par 194. 195. 195. saka priekšsēdētājs. 195. 195. sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Paldies. 12. kompromiss par pret atturas pieņemts. 198 par pret atturas pieņemts. 13. kompromiss par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 Pārbaudam elektroniski 204. lūdzu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 14. 4. kompromis. 14. kompromis. 14. kompromis. Sākam balsot pret pār pieņemts. 15. kompromiss par pret atturas pieņemts. 217 par pret atturas pieņemts, 218 par pret atturas pieņemts, 16. kompromiss par pret atturas pieņemts, 229 divās daļās, pirmā daļa par pret Es kļūdījos, saka priekšādātājs, pirmā daļa atkrīt, otrā daļa, 229. otrā daļa pret pieņemts. Labi, pārbaudīsim. 229. otrā daļa. Don't want? Miss Merkis. okay. 231. 231 par, pret, atturas pieņemts. 17. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 18. kompromiss ar mutisko grozījumu. Mutiskais grozījums vai kādam ir iebildumi? Mutiskais grozījums to iesniedza Alde. Holas kundze. Thank you, Mr. Chairman. Paldies. Um, paldies referentam un par iespēju iekļaut šo elementu. Tas eh, attiecas 18. Eh, kompromisa beigām. Tik ar tekstu tikai tad, kad tas ir savietojums ar attīstības mērķiem ekonomiskās partnerības nolīgumos. Paldies. Lūdzu, vai ir kādam iebildumi pret šo mutisko grozījumu? Nē. Tātad par 18. kas par pret atturas pieņemts.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 252. Kas par? Pret? Atturas? Pārbaudīsim. 252. Sākam elektroniski balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 253 par, pret, atturas noraidīts, 254 par, pret, atturas pieņem, 255 par, pret, atturas pieņemts, 257, 255, pārbaudam 255, sākam balsot, beidzam balsot, noraidīts. Paldies. 257 par pret atturas pieņemts, 258 par pret atturas pieņemts, 259 par pret ko jūs protestējat, nevar dzirdēt tulki. Es vienkārši pajokoju, saka priekšsēdētājs. 258. pārbaudām. Sākam balsot. 258. Beidzam balsot. Pieņemts. Knap. Ar vienu balsu vairākumu. 259. kas par? Pret. Atturas pieņemts. 261 par, pret, atturas pieņemts. 19. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Nākamā lapuse. 282, kas par, pret, atturas pieņemts. 283 par, pret, 283. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 284 par. 283. pārbaudām elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 284 par pret, atturas, bet jūs nebalsojāt. 284, kas par, pret, atturas pieņemts. 285 par, pret, 8, pieņemts, 286 par, pret, atturas pieņemts, 287 par, pret, Pārbaudīsim 287. Sākam balsot, beidzam balsot. 287. pieņemts. 288. par, pret, atturas pieņemts. 289. par, pret, atturas pieņemts. 290 par, pret, atturas pieņemts. 291 par, pret pret atturas pieņēmts 292 par, pret atturas pieņēmts 293 par, pret atturas pieņemts 294 par, pret atturas pieņemts 295 par, pret atturas pieņemts 296 par, pret atturas pieņemts 20. kompromiss par, pret atturas pieņemts 303. 303 <clears throat> par, pret, atturas pieņemts, 304 par, pret, atturas noraidīts, 305 par, pret, atturas noraidīts, 306 par, pret, atturas pieņemts, 307 par, pret, atturas pieņemts, 308 par, pret, atturas pieņemts, 309 par, pret atturas pieņemts 310 par, pret atturas pieņemts 311 par, pret atturas pārbaudīsim 311. Sākam balsot, beidzam balsot, pieņemts. 312 par, pret, atturas pieņemts, 314 par, pret pret, atturas noraidīts, 315 par, pret, atturas pieņemts, 316 par, pret, atturas pieņemts, 319 par, pret, atturas noraidīts, 317 par, pret, atturas pieņemts, 318 par, pret, atturas pieņemts, 320 par, pret, Pārbaudam 320. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. 321 par, be, pret atturs pieņemts, 323 par, pret atturs pieņemts, 325 par. Mutiskais grozījums. Mutiskais grozījums. Cavēlas kundze. Cavēlas kundze. Vai jums ir mutisks grozījums? Es atsakos no mutiskā grozījuma. Tas nav obligāti. 325. Sākam balsot. Kas par? Bez mutiskā grozījuma. 325. Kas pret? atturas pieņemts. 326 par, pret, atturas pieņemts, 327 par, pret, atturas pieņemts, 328 par, pret, atturas pieņemts, 329 par, pret, atturas pieņemts. Trīsimt divdesmitais ar mutisko grozījumu. 330. saka priekšēdētājs, 330. kā tas ir tekstā. Nav nevienam iebildumu, kas par. 330. ar mutisko grozījumu, kas pret, atturas pieņemts. 331 par, pret, atturas pieņemts. 21. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 346 par, pret, atturas, pieņemts. 349 par, pret, atturas, pieņemts. 351 par, pret, atturas, pieņemts. 352 par, pret,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 Tik izlaists kompromiss, balss no zāles, 23. kompromiss. Kas par 23. pret pieņemts. Paldies. 374, kas par pret noraidīts. 375. 374 sākam pārbaudam elektroniski. Closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 375. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 376 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 377 par. Pret. Atturas. Norādīts. 378. Jā, to var darīt. 378 uh, pārvadām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 pret atturas pieņemts. 308, 383 par pret atturas pieņemts. 384 par pret atturas pieņemts. 385 par pret atturas pieņemts. 386 par pret atturas pieņemts. 387 ar mutisko grozījumu. Vai ir kāds uh, Kurš iebilst pret mutisko grozījumu? Nav neviens? Tad mēs varam balsot par 387 ar mutisko grozījumu par. Pret. Atturas. Pieņemts. 388 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 391 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 389 par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 Kompromis 25 par. Pret atturas pieņemts. 410 par. Pret pieņemts. 412 par. Pret at, pieņemts. Kompromis 26 par. Pret atturas pieņemts. 427 par. Pret atturas pieņemts. 42.8 par pret atturas pieņemts. 42.9 par pret atturas pieņemts. 430 par pret atturas pieņemts. 431 atkrīt. 434 par pret atturas norādīts. 400. 434. Pārbaudām, sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 43.6 par. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 437 par pret atturas pieņemts 43.8 par pret atturas norādīts. Pārbaudām. Patiešām? Nē. Kompromis 27 par pret atturas pieņemts. 463 par pret pret atturas pieņemts. 4, 4, 4 par pret atturas norādīts. 4, 4, 5 par. Kurš par? Neviens? Nē, tomēr ir kāds. Pret. Pārbaudām. 445 pārbaudām. Es atvainojos. Man tas ir jādara, tāpēc, ka 4-4-4 bija pieņemts, un tādēļ mums ir jābalso par 4-4-4, tagad 4-4-5. Balsojam, tagad sākam balsot. Beidzam balsot.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 Pārbaudām, es atvainojos, jāpārbauda. 447 to pārbaudām. 447. Beidzam balsot. Pieņemts. 448. Pret. Autors pieņemts. 449 par. Pret. Autors pieņemts.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 467, 467. Vai problēmas bija tūkojuma? Par ātru bija. Četrsimt seši septiņi vēlreiz. Četri seši septiņi. Kurš balso? Pār. Kurš balso par? 467 par. Pret. Atturas norādīts. 468 par. Pret. Atturas norādīts. 469. 468. 469 tagad. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 470 par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 atturas pieņemts. 48,5 pār pret atturas pieņemts. 48,6 par pret atturas pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nē, tomēr norādīts. 48,7. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 488 par. Pret. Atturas. Pārbaudām. 4, 8, 8 pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. 489, kurš par? Pret, atturas, pieņemts. 490 par, pret, atturas, noraidīts. 491, kurš par? Pret, atturas, pieņemts. 492 par, pret, atturas, pieņemts. 493 par, pret, atturas atturas pieņemts. 49, 4 par pret atturas pieņemts. Tagad pārējiem pie piektā par pret. Vai kurš ir par piekto? Kurš par? Pret. Atturas. Jūs jau dubultīja. Tagad ir problēma. Pārbaudām. Par piekto Sākam balsot. Būs sarežģīti. Beidzam balsot. Pieņemts. Sestais, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Septītais par. Pret. Pieņemts. Astoņi par. Pret atturas pieņemts 10 par, pret atturas pieņemts 9 par, pret atturas pieņemts 11 par, pret atturas pieņemts 12 par, pret atturas pieņemts. Pirmais kompromiss par, pret atturas pieņemts. 28 par, pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss, kurš par?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 atturas norādīts 46 par, pret atturas pieņemts 47 par, pret atturas pieņemts 1 par, pret atturas pieņemts 2 par, pret atturas pieņemts 3 par, pret atturas pieņemts 4 par, pret atturas pieņemts 2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 atturas norādīts. 12 par, pret, atturas norādīts. 13 par, pret, atturas pieņemts. 14 par, pret, atturas pieņemts. 16 par, pret, atturas pieņemts. Inta 1 par, pret, atturas pieņemts. 4 par, pret, atturas pieņemts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 Virā. Nu divi. Divi pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemt. Trīs par. Pret. Atturas pieņemts. Četri par. Pret. Atturas pieņemts. Pieci par. Pret. Atturas pieņemts. Seši par. Pret. Atturas pieņemts pieņemts. 11 par 8, 8 par pret pieņemts. 11 par pret atturas pieņemts. 12 par pret pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa tas ir jau kompromiss 6. 13 par pret atturas pieņemts pieņemts 14 par, pret, atturas, pieņemts 15. Otrā daļa par, pret, atturas, norēdīts 20 par, pret, atturas. Daudz mums nebalsoja 20, kurš par, par,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 Pārbaudām seši. Seši pārbaudām, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Desmit pār. Nē, es atvainojos. Septiņi. Septiņi par pret atturas pieņemts. Desmit par pret atturas pieņemts.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 pret atturas pieņemts. Un tagad tad mēs beidzot sākam balsot par finālu. Kādīgais balsojums? Sākam balsot. Beidzam balsot. Beidzam balsot. Ir pieņemts. Apsveicam. vienmēr ir liels prieks, ja tik daudz komitejas ir piedalījušās konsultāciju procesā. Mēs tagad pāriem pie satelīta sistēmām. Kolēģis Glante, tā nav viņa satelīta sistēma. Pirmais balsojums, pirmā, pirmais grozījums, kurš pār? Pret, atturas pār, divi pār, pret, atturas pieņem. Trīs pār, pret,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 11 ar mutisko grozījumu. Vai tur kāds iebilst? Nē. Kurš balso par 11? Pret. Atturas pieņemts. 10 kā uh, papildinājums. Kurš par? Pret. Atturas norādīts. 12 par. Pret. Atturas pieņemts. Galīgais balsojums. Sākam balsot. Un uh, beidzam balsot. Tas ir Pieņemts. Sižnieki sveicam. Kolēģi Lange, jums vajadzētu drusku tādas īsākus sarakstus taisīt nākotnē. Tālāk varam pārīt pie nākamā balsojuma. Kompromis viens, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Pieci, kurš par? Atturas. Atvainojas pret, saka priekšsēdētājs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 pret atturas pieņemts. 20 par pret atturas pieņemts. 22 par pret atturas pieņemts. 24 divās daļās daļās balsojums. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts Šoreiz drusku pārbaudīsim. Otrā daļa pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 25. Kā papildinājums. Kurš par? Pret. Atturas. Lūdzu vēlreiz. 25. Kurš par? Pret. Atturas. Pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 26 pār. Pret. Atturas. Vēlreiz 26. Pret. Atturas noraidīts. 27 pār. Pret. Atturas noraidīts. 28 pār pret atturas pieņemts 29 par pret atturas noraidīts 30 par pret atturas pieņemts 31. Darieties balsojums. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa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 atturas norādīts 40 par, pret, atturas norādīts 41 par, pret, atturas norādīts 42 par, pret, atturas pieņemts 43 par, pret, atturas pieņemts 44 par, pret, atturas pieņemts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 atturas pieņemts 50 par, pret atturas pieņemts 51 par, pret atturas pieņemts 52. Daļas balsojums pirmā daļa par, pret atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret. Lūgtu vēlreiz otrā daļa, kurš par, pret atturas pārbaudā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tad pārējām pie kalīgā balsojuma. Nē, vēl nē. 54 esmu aizmirsis. 54 kurš par? Pret. Autoris pieņemts. galīgais balsojums. Sākam balsot. Jā, tagad sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. Paldies. Paldies referentam. Nākamais bez pārējiem pie 11. punkta atpakaļ atgriežamies, mēs esam beiguši balsošanu. Lūdzu, kur vēlas pamest zāli, dariet to klusi. Kavaļo kundzē vārds. Par 11. punktu vēl joprojām. Kavaļo kundze, tas jums vārds. Oh, excuse me. Nobody told me. Yeah. No? Hmm?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 Non, mais dis, arrête encore tes obscénités. Shall I start? Uh, thank you very much, President. Paldies. Es arī piedalījos Eiropas parlamenta delegācijā COP16 sanāksmē un bija viena no priekšsēdēm darba grupā, kas strādā ar industrijas jautājumiem. Un, manuprāt, ja salīdzina visu, kas noticis kopš 98. gada, tad Kankūna izcēlās ar sevišķi labu organizāciju, ne tikai loģistikas ziņā, bet ļoti labi izstrādāt arī satura programma un darbs notika efektīvi salīdzinot ar iepriekšējām, piemēram, COP15, COP10 sanāksmēm. Un mēs pieņēmām divus uh, lēmumus, un viens no tiem ir ilgtermiņa, attiecās uz uz, uz konvenciju un otrs uz Kyoto protokolu. And I would like to draw the attention of the colleagues that... Un vēl es gribētu pateikt kolēģiem, ka mums pārunas notika vienlaikus paralēli gan par konvenciju, gan par Kyoto protokolu. Un ASV piedalījās tikai konvencijas debatēs, nevis Kyoto protokolu pārunās. Protams, bija vērojamas arī problēmas tieši saistībā ar pie, iesaistīšanos otrajā posmā Kyoto protokolam un COP16 panāca lielu progresu sevišķi debatēs par konvenciju. Un um, pārunas bija izlīdzināts starp šīm abām tēmām. Uh, jo pirms COP16 diskusijas par Kyoto protokolu virzījās uz priekšu ātrāk nekā par konvenciju. Mums izdevās šo, šo starpību vai šo handikapu tomēr iedzīt. Par Kyoto protokolu mēs piedalījāmies apakšgrupā Kotres Mēs pieņēmām, kā es jau teicu, divus lēmumus. Un vienīgā valsts, kas eh, nepieņēma vai kas atteicās atbalstīt eh, šo lēmumu, bija Bolīvija. Un, manuprāt, tā ir pirmā reize, kad ir vērojama tik liela vienprātība. Korholas kundze teica, ka mēs esam panākuši progresu vairākās jomās un visbūtiskākā droši vien būtu. And were not part of the UNF negotiations, we were able to put them inside the UN. Un tādējādi mēs varējām iekļaut šos jautājumus FCC sarunās un virzīties eh, pār, eh, uz priekšu, runājot par klimata fondu, pār tehnoloģiju eh, transferu un citiem jautājumiem. Secinājumos mēs atkal atguvām paļāvību uz apvienoto nāciju pārunām un ļoti svarīgs punkts bija tas, ka mēs varējām saņemt pretī daudz pozitīvāk attieksmi no Ķīnas un Savienotajām valstīm. Es arī gribētu atsaukties un uzteikt Eiropas Savienības prezidentūru. Mēs bijām ļoti veiksmīgi darbojoties Beļģijas prezidentūras laikā un arī mums bija ļoti regulāri brīfingi darba laikā, tas viss noritēja veiksmīgi. Mēs spēram konkrētus soļus tādos svarīgos eh, blokos, kas ir daļa no kopējā nolīguma, un mēs ceram, ka šie bloki būs eh, pa, labs pamats sarunām, lai mēs varētu rast vienošanos nākamajā kop, kas notiks gada beigās Dienvidāfrikā. Paldies! Um Paldies, gribētu norādīt uz vienu lietu bez 15.12. ieradies Ungārijas ministrs. Līdz tam laikam mums ir vēl trīs punkti darba kārtībā. Būtu jums ļoti pateicīgs, ja kolēģi nerunātu ilgāk kā vienu minūti. Kolēģis Belēts un kolēģi Matijas. Paldies, priekšsēdētāji. Divu minūšu laikā, domāju, izteikšos. Gribu teikt dažus vārdus par kopu rezultātu, jo būtu noderīgi informēt kolēģis, kurus nebija klāts, sniegt priekšstatu, no kā šī es, programma sastāv, kas tur tika darīts, un konkrēti mēs turp e, devāmies 12 titra locekļu sastāvā, kā Kavaļokundze sacīja bija um, trīs darba grupas, viena par uh, rūpniecību tehnoloģijas transferu, viena par uh, vien tā saucamā EDD un vēl viena par tirgus mehānismu, kas uh, bija tik tiešām labi pieredze viedokļu apmaiņā. Mums bija dažas divpusējas tikšanās, ne tik gan ar amerikāņiem, ar, ar japāņiem, meksikāņiem, ar japāņiem, ar dienvidu, ar brazīliešiem. Ļoti noderīgs ne tikai viedokļu apmaiņas, bet arī iespēja, ja es varētu teikt, eksportēt mūsu Eiropas modeli un pieju. Un To mēs darījām arī tā saucamajos pasākumos uz vietām, kas reizē noritēja paralēli. Bija divas, divi semināri, kas bija atvērti e, dalībniekiem, un tie tika ļoti, ļoti labi apmeklēti. E, vienā no tiem mēs runājam par enerģiju efektivitāti un tehnoloģiju transferu, tur priekš e, to vadīja Lainenkungs, un otru e, attiecās uz eh, siltumnīcas eh, efektu izraisošo gāzu samazināšanu un tā saistību ar starptautisko, eh, ar, ar civilu aviāciju un jūras transportu. Kopumā jau Korholas kundze un Kavaļo kundze komentēja šīs konferences norisi, un es gribu pateikties Envi komitejas un Itri komitejas personālam jo viņi vienmēr bija e, klā, klātesoši, un mēs varējām paļauties uz viņu lieliskajām zināšanām. Paldies, Matijas kundze! Eu também estendo os agradecimentos ao, ao funcionários das comissões. Porque... Paldies, priekšsēdētāji. Arī es gribētu pateikties uh, par lielisko darbu. Koros kundze un citi lieliski novērtēja to, kas notika Kankunas samitā, ka, un tas bija lielisks atspoguļojums eh, tam, kas notika, es negribētu izteikties sīkāk. Un tā kā mums tik lūgts iekļauties minūtes divu laikā, gribu sacīt sekojošo. Ir ļoti ilgs ceļš no šejienes līdz Afrika, Dienvidāfrikai eh, divās jomās tehnoloģijās un uh, Eh, enerģija un tehnoloģiju transferā. Un mums ir aktīvi jāstrādā parlamentā, mūsu komitejā, lai Dienvidāfrikā Durbanā mēs varētu panākt saistošus nolīgumus. Ne tikai Eiropai, bet eh, visām uh, valstīm. Lai tiktu parakstīts labs nolīgums. Paldies! Paldies! Līdz ar to Nākamais 15. punkts - Eiropas tīklu informācijas drošības aģentūra. Došu vārdu Džilam Čičesteram, referentam. Paldies, priekšsēdētāji. The, um, agency, uh... Šis ziņojums par aģentūru informācijas drošībai daži kolēģi atcerēsies Uh, eh, citi varbūt atcerēsies eh, pēdējā parlamentā, tad, kad eh, mums, mēs lēmām un mēs saņēmām mandātu pagarinājumu, bija divi priekšlikumi no komisijas, no kuriem viens attiecās uz nozīmīgu aģentūras eh, lomu un funkciju pārskatīšanu, un otrs ir priekšlikums ierobežotai mandātu paplašināšanai. No pašreizējās situācijas, kad tam ir jābeidzas 2012. gada martā, priekšlikums ir to pagarināt līdz 13. Eh, gada septembrim kā jau komisija sacīja. Tas būtu gadījumā, ja mēs nevaram uh, tikt uh, galā ar uh, pietiekam ātri ar uh, priekšlikumiem pēc būtības, uh, grozot regulu. Un priekšsēdētājs gribētu pateikties ēnu referentiem. Mums notika divas sanāksmes ar ēnu referentiem. Un uh, Nesenākajā sanāksmē mums bija ļoti noderīgs diskusijas par eh, piesaistītiem jautājumiem, un es gribētu sacīt, ka ir šeit viens ļoti būtisks ja, pasākums, kas nav iekļauts komisijas priekšlikumā, taču tas būtu jāskata, jo eh, tas mūs satrauca iepriekšējā reizē, kad mēs eh, skatījām regulējumu šīs aģentūras sakarā un tas attiec uz aģentūras atrašanās vietu. Tik tiešām ir ļoti nozīmīgi aģentūras efektīvai darbībai, cilvēku resursiem, un es varu tikai paust savu nožēlu par to, ka mums ar to ir jānodarbojas, taču vairāk pētījumi, ieskaitot vienu augšpalātā manā valstī, kas ir ņēmuši, ir koncentrējušies uz uh, atrašanās vietu. Pa, uh, Krētā, lieliski vieta, kolēģi. Esmu to apmeklējis, bet atrodas tā ļoti tālu prom un ļoti ilgi jā, nu, jāatrodas ceļā. Tas nozī krietni vien ietekmē gan personāla darba apstākļus, gan aģentūras funkcionēšanu kopumā, gan uh, iestādes funkcionēšanu kopumā. Un mums ir jāapzinās arī, ka visas detaļas uh, uzņemošās uh, valsts nolīgumos nav izpildītas. Es apzinos lielās izaicinājums, ar kuriem saskaras Grieķijas e, varas iestādes un lēmēja iestādes šobrīd. Tomēr, tomēr visi pasākumi nosacījumi nav īstenot. Tāpēc, izskatot šo priekšlikumu, tā būtu mūsu, mūsu izdevība šos jautājumus tagad apspriest. Priekšsēdētāji, šī te ir agrīna viedokļa apmaiņa, un es negribētu ieslīgt pārāk daudz detaļās, vēl jau vairāk e, laika mums nav visai daudz šobrīd, taču es gribētu sacīt šobrīd, ka piedāvāju mums vajadzētu ap, šim pirmajam priekšlikumam pagarināt īstermiņu mandātu, skatīt to maksimāli īsā laikā ar, ar prioritāti, lai mēs varētu apstiprināt aģentūras per, personālam, ka mēs to atbalstām, ka mēs vēlamies, lai tas turpina darbu, bet mēs vēlētos panākt eh, struktūrāls pārmaiņas, un mums ir nepieciešams zināms laiks, eh, lai varētu izskatīt atsevišķus jautājumus eh, aģentūras lomas, pārvaldības un citos jautājumos. Ir, jo Situācija samērā izaicinoša, jo aģentūra skata jautājumus, kas tiek dalībvalstīs uzskatīti par ļoti svarīgiem. Tā ir informācijas e, drošība, kiberdrošība. Un mēs nevēlamies izmainīt šīs aģentūras lomu, lai E, tās darbs dubultotos ar Nacionālo aģentūru darbu. Mēs vēlamies Eiropas vērtību, Eiropas darbības, un mēs nevēlētos, lai tā kalpotu kā nomaiņa vai aizvietotājs. Priekšsēdētāji, komisijas priekšlikumā e, tika piedāvāti vairāki jautājumi, kas ir saistīti ar aģentūras darbību. Un neviens no tiem nav saistīts ar atrašanās vietu, tāpēc es tieši sāku savu stāšanos no minot vietas jautājumu. Šeit ir pieminēts nacionālās pieejas ierobežots Eiropas agrīnās apziņošanas eh, kapacitātes, eh, uzticamu datu un zināšanu trūkums par uh, problēmu attīstību, tāpat uh, apzināšanās trūkums par tīkla drošības riskiem, izaicinājumiem. Uh, Tāpat eh, ir pieminēta starptautiskā dimensija informācijas tehnoloģija problēmā, ir minēta vajadzība eh, pēc nepieciešamības sadarboties, lai varētu nodrošināt adekvātu politikas ieviešanu, un ir nepieciešama eh, tāpat labāka sadarbība kibernoziegumu apkarošanā. Tas attiektos uz kiberdrošību kopumā. Šīs ir problēmas, ko eh, note, norādījusi komisija, kuras būtu jārisina eh, priekšlikumā pēc būtības. Un tāpēc es apzinos, ka mēs eh, šorīt lietas nespēsim atrisināt, taču es gribētu lūgt vai esam. Um, pareizāk sakot, lūkšu koordinatorus, lai mēs uh, organizētu mini uzklausīšanu šī temata sakarā un lai mēs varētu piesaistīt kādus ekspertus no ārpuses, lai mēs varētu uzklausīt viedokļus, kuri ir neatkarīgi no komisijas. Darba apjoms ir ļoti liels, un es gribētu tāpat arī gūt pārliecību, ka mēs šādu mini uzklausīšanu organizējam. Un tāpat arī tā kā mums ir iespējas mēs varētu veikt īsu ātru pētījumu attiecībā uz šo jautājumu tā perspektīvām. Iepriekš es tikos ar Ungārijas prezidentūru, un viņi pauda cerības, ka šis jautājums varētu tik nepabeigts viņa prezidentūras laikā Un jāapzinās, ka šis ir nopietns jautājums, ja mēs vēlamies eh, to izskatīt pilnībā, tad mēs to labākajā gadījumā pabeigsim līdz gadot, eh, lī, eh, tikai gadu otrajā pusē. Pašreizējais darba grafiks arī to norāda. Es domāju, ka šobrīd es būšu Būšu izklāstījis kopumā visu, ja es ko esmu piemirst, tad to kolēģi norādīs, bet es labprāt uzklausīšu tagad, kas ir jāsaka kolēģi sakāmo. Paldies, vēlreiz atkārtoju, lūdzu runāsim īsāk. Rūs, runās tikau kundze, vēl divi runātāji, tad būs viens viesis un vēl Ungārijas ministrs. Tagad runās Ēlera kungs. Vispirms es gribētu apskatīt situāciju, kāda tā ir gan parlamentā, gan referentam. Situācijā, mēs esam tādā izdevīgā situācijā, jo redzams, ka vienprātība, nu, ir gandrīz jau panākta. Un e, ir nozīmīgi, lai komisija un padome arī to uzzina, ka parlaments ir apņēmības pilns izveidot efektīvi strādājošu aģentūru. Un šis jautājums ir cieši saistīts ar politiku. Tā saucamais kiberkarš notika Igaunijā. Mēs esam pieredzējuši vēl dažādus gadījumus. Uh, Un šobrīd ir vēl daudz trūkumu Eiropas tīklu un informācijas drošības ziņā. Eiropas Savienībā ir vajadzīga efektīva struktūra, un nebūtiskais jautājums šeit ir, kur atrodas aģentūras mītnes vieta vai kādas ir katras atsevišķās dalībvalsts intereses. To es gribētu uzsvērt pirmkārt. Otrs jāapskata visu, nu, ja tādu skalu izmanto no nulles līdz desmit, un ja nulle ir pašreizējās situācijas efektivitāte, un desmit būtu uh, aģentūra ar izpildu pilnvarām, tad šobrīd šis priekšlikums neiet tālāk par rādījumu četri. Un uh, trīs aspekti man šeit ir nozīmīgi, kas neparādās šajā uh, ziņojumā. Mēs atbalstam arī to, ka Krūsas kundze ir ar mieru pievērsties šim jautājumam, bet trim lietām šeit tomēr noteikti jāparādās. Par organizāciju mēs runājam tādā, nu, izmantojot uh, tādu kā nu, ilustrāciju, izmantojot vertikālo pieeju, bet ir, mēs, mums nevajadzētu aizmirst, ka Mums ir ļoti plaša drošības programma, kurai ir atvēlēts liels līdzekļu apjoms. Un Nīsā vēl pavisam nesen valde. Nīsa pat nebija pārstāvēta šīs aģentūras valdē. Un mēs izdodam 100 miljonus, lai varētu uzlabot drošību, bet šobrīd šis ziņojums vairāk atspoguļo pārunu situācijas starp aģentūru un komisiju, bet horizontālajā līmenī, kā šī aģentūra sadarbosies vai kā tā būs saskaņota ar to, ko dara citas līdzīgas institūcijas. Otrs jautājums. Kā sadarbosies šī aģentūra ar citiem startautiskajiem partneriem? Uh, Amerikā ir pieņemts uh, tīkla drošības likums, un tas nosaka, ka ir jāsāk sarunas ar Eiropas Savienību par standartiem, par certificēšanu, par visām uh, jomām uh, kiberdrošībā. Un kā tad šeit mēs būsim pārstāvēti starptautiskās kolēģijās? Un vēl trešais, kas nav pieminēts. Uh, Tā ir kritiskā infrastruktūra Eiropā. Iekšlietu ministri ir pieņēmuši lēmumu, ka divus gadus var pārdomāt, vai informāciju tehnoloģija piedar pie kritiskās infrastruktūras Eiropā. Tas ir savāds, nu, jocīgi, ka par to vēl šaubās un runā par atsevišķajām valsts drošības sistēmām, ka tās nonākot Nisas ietekmē vai pārlieku lielā Eiropas Savienības ietekmē, bet daudz nozīmīgāka taču, piemēram, ir privātā sektora loma informācijas tehnoloģijā. Un šeit jāsaka, ka nu, aizsardzības līnija tiek to velk lielās starptautiskās telekomunikāciju kompānijas. Uh, un mums ir jāpadomā, kāda loma būs Enisai sadarbojoties ar privātajiem uzņēmumiem un iesaistoties privātajā tirgū. Šie aspekti netiek minēti līdz šim ziņojumā, un mēs gribētu, lai mēs tos varētu apspriest ar komisiju. Uh, un tie tiktu iekļaut arī Nisas darba kārtībā. Tāpat mēs domājam, ka ir būtiski izstrādāt vienotu parlamentu pozīciju, sadarbojoties tātad um, referentam ar ēnu referentiem. Un aģentūrai ir jābūt tādai, kas nekristu kaunā starptautiskajā arēnā. Uh, un mums nevajadzētu šeit uh, mēģināt kaut ko jaunu dibināt, mums vienkārši ir jāapzinās, ka mēs uh, esam iesaistījušies jautājumā, kam ir liela politiska nozīme, un mums nevajadzētu pieļaut, ka par mums rodas iespējas, ka Eiropā nav efektīva struktūra. Lūdzu, tikau kundze. Domnule președinte, <clears throat> vreau să mulțumesc domnului Cicester. Paldies, priekšsēdētāji. Gribētu teikt paldies Čičester kungam par lielisko sadarbību. Kā teica arī iepriekšējais runātājs, ir svarīgi, ka parlaments ieņem tādu stipru nostāju sarunās ar padomi un komisiju par formu un Enisas formu un kompetenci. 50. punktā mēs runājam par uh, īslaicīgo pagarinājumu uz pieciem gadiem. Es zinu, ka mums eh, ir jāstrādā pie ilglaicīgas eh, stratēģijas eh, digitālajā drošībā. Mums jādomā arī ilglaicīgi, ja mēs, piemēram, runājam ar mūsu ārzemju partneriem par dažādu informācijas tīklu drošību. Tādēļ es domāju, ka ir svarīgi, ka, lai mēs pēc iespējas agrāk pagarinātu uh, šo regulu par uh, mandātu, lai varētu ievērot laika grafiku. Kas 2012. gada sākumā šis pašreizējais mandāts beidzas, un mums nebūs laika, ja mēs nepagarināsim šo mandātu, nopietni diskutēt par Enises kompetencēm. Tādēļ mēs piekrītam ar uh, īslaicīgu pagarinājumu, lai tas būtu ilgāk nekā pieci gadi mandātam Enisē. Bet tad vajadzētu būt arī debatēm par eh, kompetencijām, par Enisas kompetencijām, un tā vajadzētu būt tāda principiāla diskusija. Kas attiecas uz Enisas eh, ekspertiem. Un ņemot vērā arī īstenošanu dažādos tīklos, noteikti vajadzētu domāt eh, pārsniedzot piecu gadu robežas. Enisai ir, eh, ir eh, jādomā arī par savu ticamību. Tam ir vajadzīga koordinācija starp dažādām Eiropas institūcijām, arī valsts un privātiem partneriem un tas pārsniedz piecu gadu. Mēs eh, akceptējam to, ka izlaicīgi tiek pagarināts mandāts, bet tad vajadzētu vēlreiz eh, nopietni diskutēt par eh, kompetenci un Enises šo galīgo formu. Es domāju, ka aģentūra kiberdrošībai vismaz vajadzētu domāt 10-15 gadu perspektīvā. Un Eiropas Savienībā ir vajadzīgs tāds nopietns partneris. Tādēļ ir arī nepieciešams Enisas kompetences paplašināt. Paldies! Thank you. Ms. Valian. Uh, thank you. As um, Aldi šeit. Valianas kundze. Paldies. Kāda referente šai ziņojumā gribētu paust atbalstu referenta Čičestera piedāvātai pieejai? Es piekrītu, ka mums ir nepieciešama uh, uh divu uh, pieeja, uh, divpusēja pieeja un Es gribētu sākt ar grozījumu un faktu ar to, ka ir nepieciešams ļoti rūpīgi e, izpētīt, kāda būtu e, NISA vislabākais e, funkcionēšanas e, veids un kā, ar kādajiem drošības draudiem mēs saskaramies. Es negribu ieslīgt pārāk plašās debatēs, taču gribētu tomēr dažas lietas, kuras es uzskatu, ka būtu nozīmīgs misijas nākotnē, ka tās es vēlētos paust vienu no tām. E, koncentrēties uz to, kā informācija par publisko-privāto partnerību Eiropas Savienībā un abās Atlantijas pusēs var, e, kā ar šo informāciju var apmainīties, un tā arī par informācijas apmaiņu starp publisko-privāto sektoru. Informācijas apmaiņa. Uh, Eh, vieš lielāku skaidrību pār kopīgiem riskiem un var nodrošināt labāku eh, efektivitāti. Tāpat arī jāapzinās, kā drošība kļūst par augstāko prioritāti valdības sistēmās. Tas mums ir jādomā par to, kā mēs varam stiprināt eh, kiberdrošību, veicinot globālās komunikācijas infrastruktūru un jārisina at, atsevišķi nozīmīgi jautājumi, lai izvairītos no atkarības, piemēram, elektroapgādes jautājumu. Tāpat arī jānorāda cīņa pret kiberuzbrukumiem, iespējams, nevis dalība valstis to apzinās, taču šie aspekti mums ir jāņem vērā, jāskata, vai tie ir izdarāmi un paveicami dalība valstīs pašu spēkiem. Es ticu, ka Nisas pastāvēšana ir būtiska, un, bet domāju, ka šī aģentūra jāpadara par mazāk birokrātisku un rieģēt spēģīgāku instrumentu, kas labāk sadarbojas ar privāto sektoru. Un uzklausot Čečester kunga ieteikumu, vēlos sacīt, kā debatēs pār Nīsa atrašanās vietu. Šīs debates ir jābalsta uz konkrētiem faktiem. Uzklausot eh, konkrēts atbildes un mēs nedrīkstētu novirzīties no galvenā jautājuma, kas būtu uzlabot Nisa funkcionēšanu un neieslīgt politiskās debatēs par atrašanās vietu. Paldies! Paldies! Paldies, Čārlis, vai tu vēl kaut ko vēlies sacīt? Varbūt komisija varētu šai brīdī kaut ko teikt. Es negribētu lūgt komisiju tagad runāt. Vai jūs varētu minūtē izteikties vienā minūtē? Man ļoti žēl, bet um, pirmais viesis jau ir ieradies, un bez 15.12. Uh, būs Ungārijas ministrs šeit. Lūdzu, komisija. <coughs> Thank you very much, Mr. Paldies, priekšēdētāji. Paldies deputātiem, kas uzstājās par šo jautājumu. Mēs uzskatām, protams, šo visu jautājumu par ļoti nozīmīgu. Un referenta pozīcija ir pēc iespējas ātrāk pieņemt šo likumu aktu, lai drošības tīklu varētu izveidot pēc iespējas ātrāk un atbilstošā laikā aģentūra varētu sākt darboties. un mēs esam gatavi sniegt jums atbalstu jūsu debatēs, sniedzot jums informāciju, kāda jums nepieciešama. Paldies! Paldies, Džails, lūdzu! Paldies ļoti īsi! Paldies kolēģiem par derīgajiem komentāriem, paldies arī komisijai par konstruktīvo pieeju. Un koordinātori ja tie piekritīs organizēt šo mini uzklausīšanu un uh, veikt pētījumu, tad vēlāk mēs pie šī jautājuma noteikti atgriezīsimies. Paldies! Paldies! Un tagad 28. janvāris ir galīgais termiņš, pulksten desmitos. Tātad tagad par 16. jautājumu. Sveicu viesi mūsu vidū globālā satelīta navigācijas sistēmas aģentūras izpildirektoru Karlo de Doridesu. Un mēs ļoti priecāmies, ka jūs esat mūsu vidū, došu jums vārdu mazliet iepazīstināt ar sevi un arī atbildēt uz jautājumiem. Es atvainojos, ka ir sanācis tā, ka mums vienkārši bija ļoti daudz uh, jautājumu darba kārtībā, tāpēc mēs nevaram tā omulīgi pasēdēt. So, Mr. Chairman, uh, distinguished member of the European Parliament. Uh, uh, priekšsēdētāji, godājumie parlamenta deputāti, savā pirmajā ITRE komitejā apmeklējumā es vēlētos sacīt, ka apsveicu jauno institucionālo arhitektūru, ko ir nodrošinājusi eh, Lisabonas līgums. Un eh, grib paust gandarījumu par parlamenta loma stiprināšanu. Tāpēc es gribētu šo savu pirmo mm, itre apmeklējumu uzskatīt kā iespēju uzsākt auglīgu sadarbību ar jums visā savā mandāta gaitā. Es ceru, ka jūsu ieteikumi, domas, kritika būs nozīmīgi programmai un aģentūrai. Un mans pirmais um, sarunpartners um, vēlos sacīt tomēr pārstāv eh, Busnību Verskundz, kur pārstāv padomē parlamentu, un mums būs nepārtraukts dialogs. Tagad daži vārdi, lai. Uh, par Galileo, lai izklāstītu, kāda šobrīd ir situācija. 2011. gads būs ļoti nozīmīgs. Bet sāksim vispirms ar egnos. Būs pilnībā pieejams pēcgāda civilai aviācībai. Tas ir ļoti svarīgs sasniegums, jo egnos ir veiksmes stāsts. Jums ir jāzina, ka Egnes sniegums ir ārkārtīgi labs. Tā ir otrā Eh, sistēma pasaule pēc Amerikas, kas uzlabo GPS eh, sniegumu, un mēs sagaidām, ka tā tiek plašāk izmantota civilās aviācijas operācijās. Jūs zināt, ka Savienotajās valstīs ir izveidotas vairāk nekā 500 eh, precīzijas pieejas procedūru, un es eh, domāju, ka arī eh, šī jaunā tehnoloģija drīzumā tiks iekļaut. Tālāk, runājot par Galileo, ir eh, parakstīti četri no sešiem līgumiem, divi atlikušie tiks pabeigti līdz vasaras sākumam. Un vissvarīgākais - šī gada septembrī divi pirmie satelīti E, tiks palaists lidojumu konfigurēšanai. E, Tas ir ļoti nozīmīgi projektam, jo mēs sākam izvietot visus e, satelītus septembrī. Pēc tam mēs sagaidām, ka varēsim palaist atlikušos satelītus 2012., 13. un 14. gadā un pirmie 18 satelīti jā, atradīsies orbītā, lai varētu pirmos pakalpojumus jau sniegt 2014. un 15. gadā. Mans redzējums par Galileo šobrīd ir tāds, ka, manuprāt, viss potenciāls, kas ir per, eh, lieliska sistēma, un eh, tā varēs sākt savus agrīnos pakalpojumus 2015. un 16. gadā. Es domāju, ka Galileo ir ar pilnu potenciālu nodrošināt e, strateģiskos neatkarības mērķus, kā arī tos ekonomiskos mērķus, ko mēs sagaidām no šīs programmas. Šajā kontekstā aģentūra, aģentūra, kuru es gatavojos uzraudzīt, būs ar nozīmīgu lomu it īpaši divās jomās vienotām drošība un galvenokārt par drošības centro operācijām runājot, kā arī par akreditāciju, tātad drošības prasību certifikāciju. E, savukārt cita ļoti svarīga joma, kur aģentūrai ir jāsniedz savs devums, ir sistēmas komercializācija. Tu, uh Šeit izaicinājums ir pienācīgi pārvaldīt eh, uzsākšanas un eksploatācijas eh, fāzi. Galileo gadījumā tas ir ļoti svarīgi, jo Galileo lietotājs ir visai daudzveidīgs. Galileo ir ļoti tra eh, transversāls projekts. Un tādējādi šī ir ļoti E, delikāta, svarīga joma, kurā savs devums būtu jāsniedz aģentūrai. Ganz, ganz herzlichen Dank. Paldies. Kolēģi vēlas runāt Glante. Glantes kungs lūdzu. Paldies. Es apsveicu jūs ar jauno amatu un novēlu jums jauki padzīvoties pa zelta prāgu jums ir būtiski ja, eh, uzdevumi, jums jāreklamē um, Galileo, varbūt jums arī izdosies vēl piesaistīt cilvēkus, jo līdz šim, cik es zinu, nu, nav. Uh, Cilvēki īpaši netiecas, bet nu tagad kolēģis Remeks. Panu, eh, Paldies, priekšēdētāji. Es arī gribu sveikt uh, direktoru jaunajā amatā, un mēs būsim Prāgā kaimiņos, jo es jau vairāk nekā 25 gadus dzīvoju aģentūras tuvumā, un tur tiešām var ļoti jauki dzīvot. Jautājums man ir, ko jūs uzskatāt par svarīgāko šajā? sākuma fāzē, ar ko aģentūra visvairāk nodarbosies un ko parlaments jums var palīdzēt? Tikau. Tikau, kundze. <clears throat> Uh, mulțumesc, domnule președinte. Paldies, priekšādātāji. Arī es vēlu jums sekmes jūsu jaunajā amatā. Un kā referente No transporta komitejas gribu teikt sekojošo. Es domāju, ka Galileo sistēma un tās pielietojumi tieši transporta jomā būs ļoti nozīmīgi, un arī GNSS var izmantot transporta sektorā. Protams, infrastruktūra ir ļoti svarīga, bet bez tam ir būtiski veikt investīcijas pētniecībā, lai mēs varam piedāvāt specifiskus pakalpojumus. Un tas nozīmē, ka kaut kad mēs varētu izveidot infrastruktūru, ko var sekmīgi pielietot, un to var darīt tikai tad, ja mums ir pieejams pakalpojumu klāsts, ja programmas ir testētas un var, ja tās var laist tirgū. Es ceru, ka jūs spēsiet pārliecināt komisiju un dalību valstis, ka vidusposma izvērtējumā tām jāatlicina vairāk naudas tieši pakalpojumu izstrādēji sākuma fāzē, lai vēlāk ANSS sistēmu var noslogot maksimāli. Es gribētu arī lūgt jūs pievērst uzmanību tam, ka GNSS un EGNOS vajadzētu um, tā lietojumu vajadzētu izplatīt arī uz uh, Eiropas austrumiem un dienvidu austrumiem, lai mēs tiešām varētu runāt par vienotu tirgu. Un vēl daži vārdi par startautiskiem uh, Eh, startautiskajām debatēm. Būs vajadzīgs vēl papildus frekvences, cik tālu jūs esat šeit uh, tikuši sarunās. Uh, Hercogs kundze. And... Paldies! Es gribētu arī sveikt direktoru, novēlēt eh, veiksmi darbā, esmu gandarīta, jo, eh, un gribu sacīt, ka jūs būsiet mūsu strateģiskais sabiedroties šeit parlamentā, lai varētu pārliecināt, pārliecināt Eiropas sabiedrību par to, cik ļoti nozīmīgi un nepieciešama šī jaunā tehnoloģija. Tādējādi es vēlu la, jums eh, vadīt aģentūru ar maksimāli maza problēmām. Es ceru, ka šī aģentūra nebūs rūpju bērns un mēs būsim ļoti gandrīt, ja aģentūra ar esošiem līdzekļiem varēs e, izpildīt savus apņemšanās e, projektu e, sakarā, jo mums ir nepieciešams pirmkārt nepieciešama daudzgad finanšu schēma, lai varētu nodrošināt finansējumu gan satelītu programmām, gan aplikācijām, un es domāju, ka mēs varēsim nodrošināt pilsoņiem solītos panākumus, un nauda nebūs investēta veltīgi paldies. Došu vārdu tagad jums, Dorīdas kungs, atbildēt uz jautājumiem. Paldies. Vispirms atbildēšu uz Glantes kunga jautājumu par pārcelšanos uz Prāgu. Es par to nerunāju savā ievada uzrunā bet uh, tas ir pirmais uzdevums aģentūrai, ar ko tikt galā. Es domāju, ka ir pāragri runāt par to, vai tad, kad šī pārcelšanās notiks, vai pēc pusgada vai gada. Tas ir saistīts ar visādiem tehniskiem jautājumiem un arī drošības domēns būs ļoti nozīmīga darba joma aģentūrai, tāpēc ir būtiski parūpēties par to, vai uh, Prāgā attiecīgie drošības pasākumi būs pieejami un nodrošināti. Tāpat būs nozīmīgi arī uh, parūpēties par to, lai visa ekspertīze un viss zināšanu apjoms, tehnoloģiskā kompetence, lai tas neietu zudībā pārceļoties. Runājot par Remeka kunga komentāru, kādi ir svarīgākie izaicinājumi GNSS, tad es teiktu, ka at, izstrādājot uh, drošības centrus, nu šeit mēs vēl neesam tikuši pāri grūtākajiem laikiem. Mums uh, ir jānodrošina saskaņa ar kalendāro grafiku, tad laiks mums ir līdz 2014. gadam. Remeka kungs arī jautāja, kādu atbalstu parlaments var sniegt aģentūrai. Manuprāt, jaunā regula, kas nesen tika pieņemta pirmo reizi, dos iespēju parlamentam nosūtīt savu pārstāvi uz valdi. Un tā būs iespēja parlamentam labi iepazīties ar visu, ko aģentūra darīs un ar ko tā nodarbosies. Un jūs redzat, ka, protams, šeit pastāv arī riski, bet es domāju, ka jūs mēs varam izmantot kā tādu antenu, kas mums ziņo par visu, kas notiek. Tikau kundze runāja par nepieciešamību investēt inovācijās un pētījumos, sevišķi pielietojumā un pakalpojumos. Es pilnībā piekrītu, tas ir ļoti svarīgi. Gribu pateikt, ka gandrīz 80-90% no vērtības, ko mēs vēlamies uh, iegūts Galileo, nāks tieši no pakalpojumu jomas. Un tāpēc būs jākoncentrējas uz tieši šo, tātad pakalpojumu un lietojuma sektoru, un Eiropas komisija izstrādās rīcības plānu, ņemot vērā dažādo sektoru intereses un dažādos sektorus, kur šos pakalpojumus un lietojumus varēs izmantot. Tas būs viens no maniem mērķiem galvenajiem - cieši sadarboties ar Eiropas komisiju un rūpēties, lai šis rīcības plāns tiktu īstenots. Jāatzīst, ka Pastāv, šeit pastāv viens kritisks uh, faktors. Un tā kā pietrūkst. Um, līdzekļu um, jaunajā finanšu perspektīvā mums nav atvēlēts pietiekami daudz, un mēs atrodamies savādā situācijā. Mēs n, nefinansējam šos pakalpojumus un lietojumus tieši brīdī, kad pēc tiem ir vislielākā vajadzība. Bet es uh, domāju, kādas sviras mēs varam atrast, piemēram, sadarbojoties ar Eiropas investīciju banku. Un katrā ziņā mūsu mērķi mums ir jāsasniedz. Uh, Un to mēs esam arī apņēmušies darīt. Un pēdējais komentārs par EGNAS. Man ir prieks dzirdēt, ka šis jautājums jūs interesē. Sistēma ir, tā pastāv, tā ir jāsāk lietot. Jums ir taisnība Eiropas dienvidu un austrumu daļā. Ir dažas pārklājuma problēmas, bet es varu apliecināt, ka pakalpojumi ir jāuzlabo, un mēs zinām, ka šāda vajadzība ir. Tā ir viena no lielākajām komisijas prioritātēm, un pēc gada vai mazliet ilgāk, es domāju, mēs jau būsim spējīgi piedāvāt pārklājumu arī austrumu un dienvidu Eiropas daļā. Tad bija jautājums par frekvencēm. Te es varu atbildēt, ka pirmkārt Galileo ir jābūt pilnībā sadarbspējīgam ar GPS, un tā ir ļoti nozīmīga priekšrocība - gan datu formatēšana, gan kodu pieejamība, gan frekvences. Tam ir jābūt Tam visam ir jābūt saskanīgam, lai ir nodrošināta sadarbspēja. Un mēs uh, Līdz ar to uh, vērosim ievērojamu kvalitātes paaugstināšanos um, pakalpojumu ziņā arī Krievu glonas sistēma un ķīniešu uh, uh attiecīgā sistēma ir mūsu sadarbības partneri. Un, uh, ja mēs runājam par frekvencēm, ko izmanto Ķīna, uh, Tātad šeit uh, šis jautājums to regulē Eiropas komisija, proti visu, kas ir saistīts ar uh, publisko uzraudzību. Pēdējais punkts bija par mūsu aģentūras nākotni vai jautājums. Mēs negribam atkārtot kļūdas, kas jau ir bijušas pagātnē, dibinot aģentūru. Un pēdējos divus gadus es strādāju arī komisijā, ļoti labi zinu, kas tur notiek. Un es domāju, ka man izdosies šo pieredzi izmantot. Es uzskatu, ka ar komisiju ir nepieciešams cieši sadarboties, Protams, ņemot vērā komisijas un aģentūras atšķirīgās lomas un uzdevumus. Es gribētu arī atzīt, ka nesen tik iznāca komisāra Tajāni ziņojums par vidus pārskata izvērtējumu, vidusposmu izvērtējumu, un par to notika debatas proti par Galileo nākotni. Runa ir par ilgtermiņa finansējumu un šie, šīs divas jomas ir saistītas savā starpā, un es iesaistīšos šajās debatēs, jo, manuprāt, runājot par Galileo nākotni, tad GNSS aģentūra varētu pildīt ļoti nozīmīgus uzdevumus tieši Galileo turpmākajā izmantošanā. Paldies, Dorīdes kungs! Saku jums paldies mūsu komitejas vārdā. Paldies, ka jūs atnācāt, paldies, ka atbildējāt uz mūsu jautājumiem. Es esmu pārliecināts, ka mēs sekmīgi sadarbosimies tieši arī no šīs komitejas puses. Es ceru, ka jūs eh, nu, spējat arī saprast mūs. Mums nebija daudz laika šodien, bet bija liels prieks ar jums iepazīties, apmainīties ar informāciju. Es vēlu jums sekmes jūsu darbā. Liels paldies!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 Pascal Aube. Guarda che poi c'è qua. Mēs turpinām debates. Es priecājos, ka mūs apmeklē ministrs Zoltāns Čēfalvais, Ungārijas valsts strateģisko lietu ministrs, kas ir atbildīgs par rūpniecību un izpēti. un šobrīd Eiropas Savienības padomas prezidentūras pārstāvis. Atvainojiet, ka mazliet esam aizkavējušies jūs uzņemot, varbūt eh, nerunājiet īpaši gari sākumā, bet izmantosim iespēju uzdot jums jautājumus. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji, godējumie deputāti! Pirms es eh, detalizēt sāktu skatīt eh, visus dosjē, tad es gribētu vispirms eh, uzdot jautājumu, tad, kad mēs runājam par izpēti enerģiju, kādas ir stundas, mēs, mācības stundas, ko mēs esam varējuši apgūt no, no finanšu enerģētiskās krīzes? Manuprāt, ir eh, dažas varbūt netiek acīm redzamas, bet ļoti svarīgas, un es gribētu eh, vērst jūs uzmanību uz trim punktiem. Pirmkārt, koncentrējoties uz fiskālo stabilitāti krīzes pārvaldību, mēs nedrīkstam aizmirst stiprināt pūliņus celt konkurētspēju. Neceļot eh, Eiropas ekonomikas konkurētspēju bez labākas izaugsmes, mēs nevarēsim atrisināt fiskālos līdzsvaru trūkumus. Otrakārt, eh, jānorāda, ka inovācijas ir nozīmīgs eh, dzinējspēks un tās aizvien vairāk ietekmē mūsu uzņēmēju darbību, ikdienas dzīvi, un nākotnē ir jābūt zaļākai. Treškārt, mēs nedrīkstam aizmirst to, ka izaugsmēji ir jābūt noturīgai, tā jāpalīdz veidot darba vietas. Mēs nedrīkstam spēlēties ar sliktāko, taču e, izaugsme bez darba vietām e, nekādu gandarību nevar sniegt. Mēs esam varējuši gūt daudzas mācības no krīzes. Un mums ir jāapzinās, ka ekonomikas problēmas nekad nesākās ar ekonomiku, tur vienmēr ir dziļas saknes politikā cil un cilvēku dabā pašā par sevi. Un eh, eh, šeit ir nepieciešamas politiskas atbildes no Eiropas Savienības dalībvalstīm. Meklējot pienaicīgas atbildības, galvenais izaicinājums ir prasības tam, ka ir nepieciešams kapacitātes e, ieraudzīt gan kokus, gan mežu kopumā. Un tāpēc mums ir jāapzinās gan kopaini, gan detaļas. Mums ir nepieciešams ambiciozs redzējums Eiropai 2020, kas ir daudz vairāk nekā Lisabonas stratēģija. Tas, tā ir koncentrētāka, virzītāka un ir nepieciešama precīzāka mērījuma, apzinoties to, kas tad tiek izmērīts. Tā ir nepieciešama laba pārvaldība un skaidra reforma perspektīva. Trees, Europeans... Un uh, mēs redzam, ka mums ir skaidrs, eh, skaidrākas dimensijas eh, un jāapzinās, ka, lai gan ECOFIN ir sava vadošā loma ekonomikas jomā, tāpat arī citām padomas eh, formācijām ir citas jomas. Galvenais uzdevums ir nodrošināt konsekventi flagmaņa iniciatīvās tādās kā inovācijas un integrētas rūpnieciskās politikas. Un skatot, eh, skatot eh, sīkāk eh, detaļas, mēs redzam nepieciešamību apzināties labāk to, kādas ir nepieciešamas attīstības un citi jautājumi. Tāpat arī mēs nedrīkstam piemirst jautājumus, kas ilgu laiku nav atrisināti, un domāt par jauniem risinājumiem, dāmas un kungi. Vispirms es gribētu norādīt vairākus eh, principus, ko, kas būtu jārisina, kas ir ļoti nozīmīgi, lai varētu bruģēt ceļu Eiropas uh, ekonomikas atvesļošanai. Pirmkārt, uzņēmē darbība ir jākļūst uh, jākļūst eh, labāk konkurētspēja jādomā par ekonomisku izaugsmu darbietu veidošanu. Mums ir nepieciešama detalizētāk, detalizētāks regulējums. Mums ir arī jāapzinās, ka vērtību veidošana ir biznesa pamatā. Taču mums ir jāatrod ceļš regulējuma rablintā, mums ir uh, jānovērš un jāatrisina konflikti. Mums ir e, jāpatur savas e, uzmanības e, centrs pareizajā virzienā. Un vienmēr ir jā, jāuzdod sev jautājums, vai mūsu uzņēmē darbība koncentrējas uz darba vietu veidošanu. Tagad es gribētu uh, E, pieminēt visbūtiskāko dosjē - mazo uzņēmē darbības likumu. Kā tas ietekmē ikdienas dzīvi? MBU cīnās e, ar lielām administratīvām nastām, ar ap, apgrūtinātiem piekļuvu piekļuv finansējumam. Un mums ir jāapzinās, ka galvenā problēma šiem MVU ir ne tas, ka tās uh, Tie ir mazi. Bet tie ir vientuļi. Tiem pietrūkst nepieciešamās politiskās balss, kas palīdzētu veidot, eh, tiem piemērot politisko vīdi eh, un regulatīvo ietvaru. Tāpēc Mums ir jāapzinās, ka jāstrādā Eiropas Savienībā, lai varētu šie uzņēmumi pārvalē, pārvarēt savu izolētību un vientulību. Tādā veidā tie varēs labāk atbrīvoties no nevajadzīgas administratīvās nastas un varēs stiprināt savas inovatīvās kapacitātes. Citiem vārdiem sakot, mums ir jāpalīdz šiem MVU kļūt lielākiem un spēcīgākiem. Eh, Britu ekonomisks. Uh, uh, uh, Šumahers sacīja plaši zināmo frāzi - mazs ir skaists, un mums ir jāpalīdz šiem uzņēmiem izaugt. Un mums ir jāpalīdz šiem uzņēmumiem veidot labāku vidi. Ungārijas prezidentūra ir apņēmusies izmantot eh, mazās uzņēm, mazā uzņēmē darbības likuma vidusposma pārskatu. Un papildus iepriekšējām sesijām mēs gribētu apspriest padomē jautājumus neformālā veidā pirms formālās sanāksmes Ungārijā. Viena no mūsu galvenajām prioritātēm ir administratīvās nāstas samazināšana. Runājot par MVU inovatīvām kapacitātēm, arī tas ir nozīmīgs pasākums. Koordinācija starp flagmaņa iniciatīvām kļūst aizvien svarīgāka. piemēram, MVU aktivitāšu internalizēšanu. Tāpat arī mēs organizēsim MVU konferenci maijā 24. un 5. paredzams, kad Eiropas uzņēmējdarbības balva tiks piešķirta un apspriestas labākās prakses starp dalību valstīm. Tāpat arī transakciju izmaksas ir nozīmīgs, samazināšana nozīmīga, lai varētu uzņēmēju darbību atvieglot. Tāpēc mans otrais eh, pamatprincips ir nepieciešamība veidot tādas politikas, kas eh, ir vērstas pret tirgus eh, fragmentāciju un sagrozīšanu. Darba dalīšana ir produktivitātes avots, sacīja Ādams Smits taču darba dalīšana ierobežo tirgus apjoms. Tāpēc mums ir iespēja gūt maksimālu labumu no vienotā tirgus, ja mēs izvairāmies no tirgus fragmentācijas, kas var radīt dažādus negatīvus ietekmes. Jo e, tas apgrotina darba vietu veidošanu, tas palielina e, fragmentāts tirgus un sagrozīts tirgus, apgrūtina dzīvi visām iesaistītajām pusēm, attiecīgi veidojot regulatīvo ietvaru ekonomikas politikas veidotājiem, vienmēr ir jāpatur prātā, e, vai konkrētās darbības e, ņem vērā arī vēršanos pret tirgus fragmentāciju. Un tagad es gribētu e, fokusēties vēl uz vienu svarīgu jautājumu Eiropas pētījumu joma ir ļoti nozīmīga, lai gan eh, nacionālās inovācijas sistēmas vēl aizvien strādā. Uh, atsevišķi tikai ar pavisam nelielu Eiropas dimensiju. Tas noved pie izmaksu dubultošanās, pārklāšanās, kas e, ir pilnīgi nepieņemama šādu finansējumu laikmetā. Mums ir nepieciešams, lai mēs varētu mazināt tirgus fragmentāciju, vērstos pret to, ir jāfokusējās uz septīto izpēc pamatprogrammu. E, un E, šis jautājums vairāk kārt ir apspriests apspriest padomā. Kā ekonomiskās geogrāfijas profesors es, vai pasniedzējs es ļoti jūtīgi izturos pret šo jautājumu, un es domāju, ka Eiropai ir jāņem vērā visi trīs izpēc aspekti vienlaicīgi e, svarīgi - zinātne zinātnei, zinātne konkurētspējai un zinātne sabiedrībai, kur Savu darba kārtību nosaka pilsoniskā sabiedrība. Un vidusposma ziņojumā jūs atradīsiet desmit ieteikumus, lai sniegtu jums dažus plānus vienkāršošanu. Piekrītu. Mums ir jādara viss, lai lai eh, iepirkuma piedāvājums padarītu vienkāršus. E, mans personiskais moto inovācija administrēšanas vietā. Tāpat arī kritisks punkts, ja jūs skatāt šīs desmit rekomendācijas broģēt ceļu, lai dalība valstis e, netietiekam pārstāvētās tiktu labāk pārstāvētas, jo ir vairākas austrum centrāla Eiropas valstis, un ja mēs skatām skaitļus um, skaitliskā izpausmē, tad to ietekme vai nozīme dažkārt tiek nepietiekami novērtēta. Tālāk notiks konference 24. un 5. februārī, kad mēs varēsim apspriest visu ziņojumu septītajai pamatprogrammai. Tālāk Marta sanāksmē būs viedokļa apmaiņa un padomes e, secinājumi. Taču, ja mēs skatām šīs desmit rekomendācijas, tad jūs atradīsiet vairākus punktus, kas attiecas uz nākotni. Es nosaukšu tikai trīs šajā gadījumā. Finansējuma līmenis ir jāpatur. Es apzinos, ka tās būs plašas diskusijas nākotnē. Bet neatkarīgi eksperti tādu iesaka. Nākamais punkts e, ir veidot tolerantāku pieeju. Šeit es gribētu vērst jūsu uzmanību uz to, ka aprīļa neformālajā padomē mēs gribētu uzsākt pirmās diskusijas e, ministru starpā par to, kā veidot nākotni, Tālāk, biznesa operāciju izmaksu samazināšana. Lai gan uzņēmējiem, uzņēmumiem ir jābūt veiksmīgiem globālai tirgot. Nākamais princips ir eh, celt ekonomikas un uzņēmumu konkurētspēju globālā mērogā neraugoties uz augsto izglītības līmeni, Eiropa ir iepakaļ visās inovācijas jomās. Ja Eiropas flagmaņa iniciatīvām 20, 20 ir jābūt ar koordinētām inovatīvām pieejām, lai varētu veidot e, praktiskas e, pieejas. Šeit es gribētu citēt Angelu Merkeli, Vācijas kancleri. Mēs varam tikai paturēt mūsu labklājību Eiropā, ja mēs izveidojam visinovatīvāko reģionu pasaulē. Mēs redzam ļoti daudz trūkumus šai dažādos resursos, kas ir e, ārkārtīgi nozīmīgi un vitāli mūsu, e, mūsu ekonomikai, tāpēc, manuprāt, e, daudz iniciatīvas e, ir ārkārtīgi nozīmīgas. The, the Hungarian presidency would like to take. Ungārijas prezidentūra vēlas turpināt uzsāktās aktivitātes Eiropas partnerības jomā, un mēs vēlamies aktivizēt arī partnerību, veicinot aktīvu novecošanos un mūža izglītību. Um, Budapeštā atrodas institūcija, kas veido strateģisko inovāciju darba plānu. Tāpat ir kopīgo programmu iniciatīvas Eiropas pētījumu iniciatīvā, un šeit mums ir jāīsteno stratēģija 2020. Izēvielu stratēģija arī ir viena no mūsu prioritātēm, kā es jau minēju un mums ir jāuzlabo Eiropas apgādes drošība enerģētikā. Mēs ceram, ka Eiropas komisija turpinās īstenot 2008. gada pasākumu plānu un, protams, sadarbosies ar Eiropas Savienības padomi. So, ladies and... Tātad Eiropa šobrīd sastopas ar grūtiem uzdevumiem un ir būs jāpieliek lielas pūles, lai visu izdarītu. Mēs gribam, lai Eiropas Savienība kļūtu stiprāka un Eiropas kopiena pieder visiem, kas, tai pied, kas tajā sastāv. Un šeit Es citēju Margaretu Tečeri. Eiropas Savienība piedar arī tās pilsoņiem, un tā atspoguļo Eiropas valstu tradīcijas un centienus. Un es domāju, ka institūcijām, cita starpā Eiropas parlamentam, ir jāsadarbojas ciešāk, jāpārvar barjeras, uh, jāsamazina uh, iz, uzņēmē darbības izmaksas un jānovērš fragmentēšanās sevišķi pētījumu un inovāciju jomā. Mēs darīsim visu, kas ir nepieciešams, lai Eiropas Savienība atkoptos. Un es gribētu prezidentūrai. Teikt paldies arī Spānijas un Beļģijas prezidentūrai, un es gribu apliecināt, ka mēs cieši sadarbosimies ar jums, balstīsimies uz sasniegto un darīsim arī visu iespējamo, lai sadarbotos ar mūsu poļu un dāņu kolēģiem, lai panāktu progresu. Liels paldies par jūsu uzmanību un es labprāt atbildēšu uz jautājumiem. Herzlichen Dank. Ich habe jetzt die erste. Paldies, pirmie, kas pietiekušies runāt, mums būs jāspēj uz pulksteni, jo pusē mums ir jābeidz, jo sāksies koordinātāra sanāksme. Vienu minūti jautājumiem lūdzu. Gilka kungs ir pirmais. Paldies, priekšsēdētājiem. Paldies par uh, ievadu runu ministram. Gribētu teikt, ka es ļoti priecājos par to, ka Ungārijas eh, padomās prezidentūra saskana ne tikai atsevišķu kokus, bet visu mežu kopumā. Ungārijas prezidentūra vēlas strādāt arī pie inovācija un pētniecības jautājumiem, neraugoties uz finanšu un ekonomikas krīzi. Manuprāt, mēs eh, visi piekrītam tam, ka mums ir jārada iekšējais tirgus, eh, kura nedrīkst būt šķēršļi, un ir jāiegūda inovācijas un pētniecībā. Šodien pastāv vēl liela aiza starp jaunajām un vecajām dalību valstīm. To jūs jau arī teicāt savā runā. Ko Ungārijas rez, eh, prezidentūra darīs, lai lielās un mazās, jaunās un vecās dalību valstis dažādās pētniecības programmās būtu vienādi pārstāvēts Jā, paldies. Precīzi laikā. Pitikofer kungs. Jā, tas būs grūti iekļauties laikā. Es ļoti priecājos, ministra kungs, ka jūs tik daudz runājat par inovācijām, bet es jūsu uh, moto inovāciju administrācijas vietā nesaprotu. Tas ir apmēram kā um, labāk reist uh, eh, desu un sieru un nevis svinēt Ziemassvētkus. Jā, uh, šis mērķis par ekonomiku uh, un mazāk izmaksām uzņēmumiem. Pēc Miltona Friedmana ir spēkā teikums, ja uzņēmumiem kaut kas būtu lētāks, nu kurš tad par to lai samaksā, kādam jau par to būs jāmaksā? Eh, par septīto pamatprogrammu un, un eh, jūs runājāt par eh, šādu uzticamības pieeju. Uh, jā, jau ir pazīstams teiciens, ka uzticība ir laba, bet kontrolē nevajadzētu aizmirst, cik daudz jūs uh, uz uzticību pamatotā pieejā vēlaties ieguldīt. Uh, jūs ļoti lieliski runājāt par uh, maziem uzņēmumiem, jūs gribat uh, uh, šeit pārvarēt uh, viņu vientulību, bet uh, jūs gribat, uh, uh jūs ne, nepateicat neko konkrētu, jūs tikai runājat par secinājumiem, tas bija ne tikai ātri, bet uh, arī daudz. Kā vājo koncepts? Thank you very much. Paldies. Gribētu apsveikt ministru un gribu eh, atzinīgi izteikties par jūsu prioritāti vienkāršošanas procesiem Parlaments ir daudz runājis par to, cik nozīmīgi ir vienkāršošana inovatīva, un tāpēc arī sagatavotas rekomendācijas ir eh, komisijai pats svarīgākais šobrīd ir ieviešana. Komisija sāk ieviest savus pasākumus taču. Tas saskars ar problēmām, tā skaitā padomē, nevis ar konkrētspējas padomē, bet eh, finanšu ministriem konkrēti. Uh, un galvenokārt ar e, to, kas ir saistāms ar um, pieņemamo riska līmeni. Mēs gribētu vairāk dzirdēt e, informāciju šajā sakarā, kā veicināt vienkāršošanu. Sirsnieks, paldies, Hercogs kundze. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt miniszter úr. Paldies, priekšsēdētāji, cienējamais eh, ministra kungs. Jūs esat pirmais, kurš šeit komitejā saņēmis aplausus Un arī es vēlos jūs sveikt par to, ko jūs teicāt. Gribētu uzdot jautājumu par maziem vidiem uzņēmumiem. Es zinu, ka tā ir ļoti svarīga prioritāte Ungārijas prezidentūras laikā. Mēs saskatām sarežģījumus. Vienu no lielākajiem sarežģījumiem proti par parādiem, ne tikai kā tik klāt finanšu līdzekļiem, bet arī parādi savstarpēji savā starpā. Tas ļoti svarīgs jautājums, labprāt uzzināt vairāk par to. Turklāt vēl Blakus inovācijas spējai ir eh, jārunā arī par inovāciju absorpciju mazajos vidējos uzņēmumos. Ir jautājums par eh, pāreju uz tādām tehnoloģijām, kur nevajadzētu daudz izēvielu izmantot mazie vidēji uzņēmumi nav šādi resursi, un viņiem nav nepieciešamas zināšanas, nav arī nepieciešamas tehnoloģijas. Es priecājos, ka 25. un 26. maijā būs konference par maziem uzņēmumiem. Es eh, nepriecājos par to, ka katru gadu atkal un atkal pavasara prezidentūras laikā notiek uh, mazo vidēju uzņēmumu nedēļa, un tas tagad būs, tad, kad būs eh, Polijas prezidentūra. Eh, varbūt jūs varat to pateikt, kādēļ tas tā ir. Jā, tagad jūsu vārds, jūs varat tagad atbildēt. I try anyway, yeah. Um, nagyon szenzitív. Uh, es Um, annak örülök valóban, hogy... Ja, atļausiet, labprāt atbildēšu ungāru valodā. Jā, mums uh, vajadzētu vienlaikus saskatīt gan atsevišķu kokus, gan visu mežu kopumā. Tas nav vienkārši uzdevums, ja mēs padomājam par to, cik daudz dokumenti uh, ir mūsu priekšā, un es uh, konkurences uh, padomē uh, šeit uh, paraudzīšos, kas, kā dokumenti tur ir, un arī citus jautājumus ir jāsaskat gan meža kopumā, gan arī detaļas atsevišķi koki. Otrais jautājums. Tas attiecas uz eh, septīto pamatu programmu. Pētniecībā ir skaidrs, ka zinātniski institūti no vidus un austrum Eiropas. Viņiem patiešām ir mazāk iespēju piedalīties šajos projektos es varētu runāt arī profesoru Bekeru no LSI, un mēs mēģinājām paskatīties, kuri tie iemesli. Ir dažādi iemesli tam. 40 gadi pēc otrā pasaules kara, un, uh, un tur ir, protams, liela nepieciešamības uh, sasniegt to, ko sasnieguši citi. Uh, arī šis nepreizes virziens, kur, uh, kurās devusies šīs valstis uh, gadu gaitā. Uh, ir dažādi iemesli. Un citi ministri kolēģi ir apstiprinājuši, ka svarīgas problēmas ir saskatāmas tajā, ka nav tāda atbalstoša infrastruktūra, kas atbalstītu pētniekus. Par to mums vajadzētu diskutēt. Kāds ir konteksts, kā var izveidot tādu infrastruktūru? lai atvieglot pētnieku darbu. Mums nevajadzētu aizmirst, ka izcilība ir vadošais princips 7. pamatprogrammā. Un vienlaikus ir jāsaka arī, ka mēs, e, mums ir jāsniedz e, savus iegūtījumus, lai šo izcilību varētu radīt. Izskatās tā, ka vidus un austriem Eiropas valstīs Vispirms ir jārada tāda atbalstoša infrastruktūra. Paraudzīsimies vispirms, cik liela daļa ir uh, tiem panākumiem, kas ir vainagojušies panākumiem. 15 līdz 20 procenti. Ne jau visi, protams, var būt uh, ar izcelību, bet tā daļa, kas ir uh, bijuši rezultatīvi priekšlikumi. Tas ir vienādā skaitā Rietumā un Austrum Eiropā. Bet, eh, kā jau teicu, nav šī infrastruktūra, tās trūkst. Tagad es runāšu tālāk eh, vācu valodā. Inovācija administrācijas vietā precīzi atspoguļo to situāciju, kādā mēs esam. Ja mēs precīzi paraugāmies kādu laiku pētnieki un zinātnieki pavada aizpildot dažādus eh, pieteikumus, formulārus, ir ārkārtīgi daudz, un paliek ļoti maz laika patiesiem pētniecības darbam. Daudzos gadījumos zinātnieki, ja viņi redz, cik daudz ir šīs sagatavošanas uh, fāzes, ārkārtīgi daudz administrācijas, viņi jau uzreiz pasaka, viņam es to negribu darīt. Un tas noved pie tā, kas jau ticis pieminēts, kā šajā gadījumā, ka šī administratīva kapacitāte nav Austrumā vidus Eiropas valstīs arī pietiekama. Es pilnīgi piekrītu citātam, ka nav tāda, šajā gadījumā nav tāda, nekas par velti, par visu jāmaksā. Ja tāds ir, tad tas īstenībā maksā divreiz vairāk. Vai arī šim, ko var dabūt par velti, tam nav nekāda patiesa vērtība. Katram ir sava cena. Visam ir sava cena. Eh, protams, ka pētniecības aktivitātēs un tad īpaši pētniecības konkursos administratīvās slogu vajadzētu samazināt. Atšķirība starp uh, pētniecību un inovāciju, pat uz to jau varētu pastāvēt, saka Budikofer uh, kungs. Jā, atbild, ministrs atbild, jā, protams, ka tur ir liela atšķirība ja to visu varētu no noformulēt vienkārši, ja mēs uz pētniecību skatāmies tīri ekonomiski, tad mēs uh, iegūdām naudu sistēmā, lai saņemtu jaunas zināšanas, inovācijas, pavisam savādāka. Mēs uh, saņemam jaunas zināšanas, lai radītu naudu. Jautājums ir, kā noslēgt šo apli un kā mēs vēlamies veidot inovatīvas stratēģijas tādā gadījumā. Tā naudu vai, vajadzētu iegūt šajā aplī un noslēgt šo aplī. Vienkāršošana. Mums ir darba grupa, par, kurā darbojas ministri, kas strādā ar vienkāršošanas pasākumiem, un mums būs praktiski risinājumi, kā panākt vienkāršošanu. un darbs ir iedalīts tādos, nu, tādā noteiktos posmos. Trīs gadi ir viens, un pēdējais jautājums bija par. Trešais jautājums attiecās uz eh, parādu nastu, kas uzņēmumiem ir uh, savā starpā jānolīdzina. Manuprāt, konkurences padome un tās veikums šajā jomā um, nu, varbūt jāsaka, ka īstenošana nav bijusi pilnīga. Dalību valstīm vairāk ir jā īsteno attiecīgie pasākumi. Un Ungārijas prezidentūrai mazie un vidēja uzņēmumi būs uzmanības centrā. Un par labu tam nāk iecere samazināt administratīvās formalitātes. Un kā es jau teicu, organizatorisku iemeslu dēļ nav iespējams organizēt mazo un vidēju uzņēmumu nedēļu Ungārijas prezidentūras laikā. Un man ļoti žēl, ka tas tomēr to mums neizdevās iekļaut mūsu darba plānā. Ministra kungs, liels paldies par jūsu vizīti. Paldies par interesanto informāciju. Paldies, ka mums ar jūsu palīdzību ar jūsu ieguldījumu tomēr ir izdevies ļoti īsā laikā intensīvi apspriesties. Un daudzi kolēģi, jādomā, arī to augstu vērtē, un jūs runājat vairākās valodās tik uh, labi un pareizi. Tas man imponē. Es ceru, ka mēs jūs bieži satiksim un arī kolēģi, kas viesojās pie jums pagājušā gada nogalē, atbrauc atpakaļ ar ļoti labiem iespaidiem. Paldies! Līdz ar to sēde ir beigusies. Lūdzu, kolēģi, tiem, kam jāiet laukā, lūdzu atstājiet zāli ātri, bez kavēšanās, jo mums ir koordinātora sanāksme. Katra minūte ir dārga. The question for our guests